Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la Comisión de Peticiones i como... Mēs varētu atsākt sanāksmi. Un kā jau mēs šorīt vienojāmies, sāksim ar 16. darba kārtības punktu. Tas ir lūgumraksts numur 1274, kur iesniedzis Luis Kajo Perez Bueno. Uh, un te ir runa par uh, gaisa pārvadātāju veikt diskrimināciju pret pasažieriem ar invaliditāti. Uh, un tas ir saistīts ar regulu numuru 1107 2006. gads. Tātad, te ir runa par uh, pasažieru ar invaliditāti tiesībām. Lūkumraksts iesniedzējs ir klāt. Ortegas kungs uh, izteiksies uh, tagad cermī komitejas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Labdien, kolēģi! Es vēlētos norādīt, ka CERMI ir organizācija, kas uh, rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti. Un šī ir arī iespēja pasažieriem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem apspriesties par dažādām problēmām. Par ko tad šeit ir runa? Šeit ir runa par regulu, kas ir pieņemta 2006. gadā, lai nodrošinātu pasažieru ar invaliditāti tiesības gaisa pārvadājumos. Mēs mēģinām šeit izskatīt dažādus aspektus, kas negatīvi ietekmē eh, pasažieru ar invaliditāti tiesības gaisa pārvadājumos. Aviolīnijas var dažādu iemeslu dēļ pasažieriem ar invaliditāti nesniegt pakāpojumus. Līdz ar to eh, rodas nedrošība. Pasažieri ar invaliditāti nezina, kādi noteikumi viņiem attiecas. Dažādas dalībvalstis šo situāciju skata atšķirīgi, un tāpēc ir grūti uh, rēķināties ar uh, konkrētām tiesībām. Aviolīnijām ir jānodrošina pavadonis pasažieriem ar invaliditāti. Protams, šis arguments saistās arī ar to, ka aviolīnijas jau kādu iemeslu dēļ, um, drošības apsvērumu dēļ vai citādi var šo pavadoni liekt. Šādos gadījumos pasažieriem pavadoņu izmaksas ir jāsadz pašam. Dažkārt ir jāsniedz arī paziņojums par to, ka pasažierim ir vajadzīgs pavadonis, un tas ir jādara vismaz 48 stundas pirms lidojuma. Tas atkal rada dažādas grūtības eh, pasažieriem ar invaliditāti. Kā jau jūs zināsiet, te ir runa par diskriminējošu attieksmi, un Eiropas Savienība ir ratificējusi attiecīgās konvencijas un citus tiesību aktus. Līdz ar to šeit ir runa par to, ka pasažieru ar invaliditāti mobilitātes tiesības tiek ierobežotas tiek pārkāpts konvencijas 19. pāns. Mēs runājam par universālām tiesībām, kas ir paredzētas 9. konvencijas pāntā. Arī šīs pāns ir pārkāpts. Nesen saņēmām sūdzības, un viena no šīm sūdzībām šeit ir konkrēti minēta. Mara Poljo Viņa brauca ar ratiņkrāsu un, diemžēl, viņai liedz iekāpt līdz mašīnā bez pavadoņa. Šādas situācijas ierobežo cilvēku ar invaliditāti tiesības. Šī problēma ir jārisina. Ir jāpārskata regula 1107, lai ņemtu vērā pasažieru ar invaliditāti tiesības lai nebūtu tā, ka pasažieriem liedz iekāpt lidmašīnā drošības apsvērumu dēļ. Ja mēs, piemēram, salīdzinām šos tiesību aktus ar ASV gaisa pārvadātā tiesību aktiem, tad mēs šeit redzam ļoti lielas atšķirības. 2009. gada likumdošana daudz labāk atbilst cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Uzskatām, ka šeit ir jānodrošina lielāka saskaņotība, ir jāiesaista arī paši gaisa pārvadātāji, lai varētu saskaņot tehniskos aspektus, lai apzinātu vajadzības pasažieru ar invaliditāti transportēšanai. Darbiniekus ir labāk jāapmāca, ir jānodrošina mācības arī visiem, kas nodrošina vajadzīgos pakāpojumus. Ir jāuzlabo arī informācija, ko sniedz gaisa pārvadātāji un lidostas. Ir jānodrošina arī visvajadzīgais tehniskais aprīkojums ratiņkrāsu pārvadāšanai. Tas viss būtu jāizvērtē, būtu jāņem vērā arī iespējamās izmaksas. Attiecībā uz cermī komiteju te Tā tad ir runa par pasažieriem, kuriem liedza iekāpt lidmašīnā un kuriem vajadzēja pavadoni, lai izmantotu uh, pakalpojumus. Īstenībā šeit ir runa par to, ka cilvēki ar invaliditāti vairs netiek uzskatīti par pieaugušiem. Tas runā pretī 2006. gada konvencijai. Regulā vajadzētu ņemt vērā šos mans minētos punktus. Paldies, tagad dosim vārdu komisijai. Džons Nikolsons. Paldies, priekšādātāji! Šeit tiek izteikta kritika. Lūgumraksta izsniedzējs eh, kritizē regulu. Pirmais ir pienākums, vai pareizāk sakot, nepieciešamība sniegt uh, iepriekšēju paziņojumu. Tas ir 7. pāns, 1. punkts regulē. Un otrais, eh, tā ir iespēja liekt iespēju uh, iekāpt lidmašīnā, ja e, tiek piesaukti drošības apsvērumi. Tas, tas ir ceturtais regulas pants. Attiecībā uz iepriekšēju paziņojumu tas ir jāsniedz e, pir, pirms 48 stundām, tad pirms lidojuma. Un, e, ja ir runa par lidojumu turp atpakaļ, tad šāds pakā, paziņojums nav jāsniedz atkārtoti. Gaisa pārvadātājiem ir jādara viss iespējamais, ja tās ir saņemusi šādu paziņojumu, lai nodrošinātu pakāpojumu. Tātad, ja runa par cilvēku ar ierobežotu mobilitāti, tad uh, ir jānodrošina viss, lai šis cilvēks varētu izmantot pakāpojumus. Iepriekšējais paziņošanas pienākums ļauj nodrošināt vislabāko iespējamo palīdzību. Uh, Galu galā cilvēkiem ar invaliditāti ir dažādas vajadzības. Ar šādu iepriekšējo paziņojumu ir daudz vienkāršāk ņemt vērā tieši ar kādām grūtībām saskaras šis cilvēks ar invaliditāti, un līdz ar to var likt uzsvaru uz šīm konkrētajām vajadzībām, nevis sniegt vispārēju pakalpojumu. Otrs, otrs eh, kritiskais apsvērums, kas eh, tiek izteikts šajā lūgumrakstā, ir uh, tas, ka uh, var liekt iekāpšanu lidmašīnā drošības apsvērumu dēļ, vai arī uh, iespēja pieprasīt uh, pavadoni. Tas ir regulas 7. pāns. Uh, šīs iespējas regulā ir iekļautas uh, ar ļoti striktiem apsvērumiem. Pirmām kārtām atteikumam ir jāsaskaņ ar dažādiem drošības apsvērumiem, kas izriet no uh, starptautiskiem Eiropas Savienības vai nacionāliem tiesību aktiem vai eh, saskaņā ar aktiem, ko ir izdevušas varas iestādes vai um, attiecīgie gaisa pārvadātāji. Vai arī gadījumā, ja tas ir atkarīgs no līdmašīnas eh, izmēriem vai arī uh, uh, vārtu izmēriem. Gaisa pārvadātāja pienākums ir piedāvāt pieņemamu alternatīvu attiecīgajiem pasažieriem. Protams, nav eh, nekāda pienākuma atmaksāt biļeti. Tāpat pastāv iespējas eh, nodrošināt eh, citu uh, veidu, kā pārvietoties, tātad piedāvāt citu lidojumu. Protams, pastāv arī dažādi ierobežojumi, bet šiem ierobežojumiem ir jābūt publiski pieejamiem. Tātad, uh, Eh, cilvēkiem, uz kuriem šie ierobežojumi attiecas, šie ieroža, ierobežojumi ir jāzina. Ja pastāv atteikums, pastāv iespēja atteikumam, tad eh, šī, šis atteikums ir jāmotivē. Ja cilvēks to pieprasa, tad šo atteikumu ar argumentiem ir jāiesniedz rakstveidā, piecu dienu laikā. Tas eh, attiecas arī uz uh, gadījumu, kad ir obligāti jānodrošina pavadonis. Šīs regulējums uh, ir salīdzināms ar ASV spēkā esošiem tiesību aktiem. Komisija jau ir um, izdevusi attiecīgas vadlīnijas 2012. Uh, gadā, 11. jūlijā ir izdots attiec, attiecīgs tiesību akts. Un šīs šī informācija ir pieejama cilvēkam ar eh, mobilitātes ierobežojumiem laikā, kad tas pērk biļeti. Gadījumā, ja šādi ierobežojumi tiek piemēroti, tad komisija ir noteikusi, ka ir jānodrošina vajadzīgā palīdzība. Tam ir eh, jāatbilst šim, eh, šī iespēja, ka tiek piedāvāts pavadonis un ka tas tiek darīts drošības apsvērumu dēļ. Šādā gadījumā cilvēkam ir jānodrošina iespēja izmantot gaisa pārvadātāju pakalpojumu bez uh, maksas. Komisija ir uh, izdevusi arī paraugu prakses vadlīnijas, kas ir jāpiemēro gaisa pārvadātājiem. Tātad šeit ir runa par regulu, kas darbojas uh, labi. Lielākā daļa no cilvēkiem, uz kuriem attieca šie regula, kā arī uh, cilvēku ar invaliditāti organizācijas, uh, kopumā ir apmierinātas ar šīs regulas darbību. Šeit ir runa par pamatjautājumiem, par to, kas attiecas uz visiem pasažieriem, uz visu pasažieru un ekipāžas drošību. Komisija nav paredzējusi šīs regulas pārskatīšanu. Taču komisija uzskata, ka vajadzētu pievērst īpašu uzmanību šīs regulas īstenošanai. Tā, lai dalībvalstu iestādes šo regulu piemērotu pietiekami labi. Komisijai ir iespēja uh, precizēt attiecīgās tiesību normas, un tā jau ir to darījusi. Paldies! Gracias. Eh... Paldies. Tagad dod vārdu Soledadai. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sveikt šeit cērmī komitejas pārstāvjus. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es pilnībā jums pievienojos. Domāju, ka mēs šeit saskaramies ar, ar realitāti. Komisija saka, ka regula ir adekvāta un ka visi priekšraksti tiek ievēroti. Taču, ja mēs paskatīsimies uz avio pārvadātāju noteikumiem, un jo īpaši zemo cenu aviolīnijām, tad diez vai tas viss atbildīs patiesībai. Ja mēs runājam par pavadoņiem, cilvēkiem ar mobilitāti, tad mēs neredzam, ka uh, eh, avio biļetes cena būtu pazemināta. Cilvēki ar invaliditāti nav slimi, iespējams, viņiem ir vajadzīga palīdzība, lai viņi varētu dzīvot normālu dzīvi, bet šeit nav runa par uh, slimību, uh, par to, ka šie pasažieri būtu slimi, vai arī par to, ka viņi būtu uh, jāpavada drošības apsvērumu dēļ. Piemēram, šis iepriekšējais paziņojums 48 stundas pirms lidojuma. Es nedomāju, ka šeit ir runa par īpaši uh, piemērotu palīdzību. Kā jau es minēju, šeit nav runa par slimiem cilvēkiem. Uh, un es vēlreiz atkārtošu, ka tas neatiecas uz uh, cilvēkiem ar uh, mobilitātes ierobežojumiem. Ja mēs vēlamies nodrošināt normālu situāciju cilvēkiem ar invaliditāti, tad, diemžēl, e, šī regula šādu situāciju ne, nenodrošina. Mums būtu jāpārskata šī regula, mums būtu jāpaskatās, kas īsti notiek avio pārvadātāju uzņēmumos. Mēs varam atrast šo informāciju avio pārvadātāju mājaslapās, bet Domāju, ka īpaši uzmanība būtu jāpievērš zemo cenu aviolīnijām. Ļoti bieži šie avio pārvadātāji nolēžas ļoti tālu no lidostas, bieži vien ir jākāpa kāpnēm, lai nokļūtu lidostā un tā tālāk. Uzskatu, ka regula ir ar trūkumiem un tā diskriminē cilvēkus ar invaliditāti. Paskatīsimies jebkura avio pārvadātāja mājaslapā. Paskatīsimies, kādas prasības ir uzskaitītas cilvēkiem ar invaliditāti. Liels paldies, ka iesniedzāt šo lūgumu rakstu. Jūs noteikti saņemsiet eh, sociāldemokrātu atbalstu. Uzskatām, ka šie jautājumi ir uh, jāskata. Paldies! Tagad uh, runāšu tautas partijas grupas vārdā. Mēs ar Sodadu strādājam pie ANO konvencijas uh, pārstrādes par um, cilvēkiem ar invaliditāti. Tas tiek darīts visās dalībvalstīs, un mūsu darbā esam konstatējuši, ka šīs sūdzības ir pamatotas. Ir ļoti daudz dažādu problēmu. Esam saņēmuši cermīgi komitejas lūgumu rakstu, un ir arī Maras Cavālas uh, iesniegtais lūgumraksts Šeit ir runa par eh, tiesību aktu, kas tika pieņemts 2006. gadā, bet ir jādomā arī par šīs regulas eh, interpretāciju. Bieži vien drošība tiek eh, jaukta ar ērtībām. Cilvēki ar invaliditāti tiek spiesti izdot naudu par pavadoni. Īsnībā tas runā pretī ANO konvencijas 9. un 11. pāntām. Tāpat ja tiek veiktas rezervācijas internetā un jau tad ir jāiesniedz iepriekšējā paziņojuma, tad tas arī runā pretī ANO konvencijai. Nevajadzētu pieļaut, ka tiek izmantot tendi, tendenciāza šīs regulas interpretācija. Spānijā ir bijis ļoti daudz dažādu gadījumu. kur uh, tiek izmantota nepareiza interpretācija. Eh, dažas aviolīnijas eh, izmanto drošības argumentus, lai eh, tām būtu vienkāršāk strādāt. Līdz ar to cilvēkiem ar invaliditāti rodas lieka apgrūtinājumi. Es, protams, došu vārdu arī citiem un vēlreiz logumrakstiesniedzējiem. Es uzskatu, ka Šis logumraksts būtu jānodot tālāk eh, transporta komitejai. Tā, lai transporta komiteja mēģinātu uzlabot situāciju un pārdomātu regulas pārskatīšanu. Tātad šeit ir runa par eh, konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti, te ir runa arī par regulas pārskatīšanu. Domāju, ka mums jānodod eh, šis darbs ir tālāk transporta komitejai. Mums ir jādomā arī par uh, tiesību aktu īstenošanu. Un domāju, ka šis lūguma raksts uh, varētu ļaut uzlabot šīs konvencijas īstenošanu. Pēters Jārsā gribēja izteikties. Es nevēlos atkārtot to, ko tikko minēja komitejas priekšādātā, viņi izdarīja ļoti labu kopsavilkumu. Bija dažas nelielas viedokļa atšķirības, bet sākšu ar to labo. Uh, Labais ir tas, ka, kā jau komisija norādīja, mums ir regula, taču interpretācijas var būt atšķirīgas. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu paskatīties uz īsto šīs regulas saturu. Šis jautājums ir interesants. Jautājums ir par to, vai mums ir jāmaina esošā regula, vai arī ar esošo regulu pietiek, un mums vienkārši ir jādomā par īstenošanu. Uh, Domāju, ka galīgais mērķis ir nodrošināt situācijas uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti. E, varbūt e, tad, kad sekretariāts e, nosūtīs tālāk šo lūgumu rakstu citām komitejām, mums vajadzētu norādīt, ko mēs īsti vēlamies. Vai mēs vēlamies, lai vienkārši šo lūgumu rakstu ņem vērā, vai arī lai mums uz to atbild. Es domāju, ka Piemēram, mēs varētu teikt, ka regula ir pietiekama un mums ir jāmaina interpretācija. Vai arī, teiksim, komiteja varētu atbildēt, ka ir jāmaina konkrēti tiesība akti. Tātad šeit nav runa tikai par to, ka mēs nododam šo lūgumu tālāk un tad šī komiteja to ņem vērā. Mums ir vajadzīga arī kaut kāda atbildes reakcija. Mēs paļaujamies uz lūgumu rakstiesniedzējiem šķiet, ka praktiskajā īstenošanā kaut kas nestrādā. To mēs esam konstatējuši, un to mēs labprāt mainītu. Tātad varbūt, ja sekretariāts varētu nosūtīt šo lūgumu tālāk ar attiecīgu tekstu, tad būtu labi. Paldies, Pēter, tad eh, dod vārds eh, lūgumas iesniedzējiem. Paldies, eh, paldies komisijai par sniegtiem komentāriem un paldies sociālistiem un EDP par. Uh, reakcijām par komentāriem. Es domāju, ka šeit eh, tomēr jāatcer divi svarīgi aspekti. Pirmkārt, tika pieminēta eh, apvienoto nāciju konvencija, kas veido jaunu tiesisko satvaru, tādu kā sociālo modeli cilvēkiem ar eh, um, kustību traucējumiem. Un um, komisijas samitā regula tomēr nedaudz citāds satvers, um, cits tiesību kopums Jāsaka, ka mm, tieši mūsu regula ir e, nevis tā, kas e, pielāgojas cilvēku vajadzībām, gluži otrādi mēģina panākt to, lai cilvēki savām vajadzībām piemērojas attiecīgajām tiesībām. Faktu ir pietiekami daudz, un tie visu liecina par to, ka nu, ir liels problēmas ar šīs e, regulas ieviešanu. Ieviešana bieži vien notiek pēc diskriminējošiem parametriem. Mēs redzam, ka Un cilvēki, kas paši to piedzīvojuši, bieži vien tiešām saskaras ar ierobežojumiem. Viņiem liedz iekāpšanu, viņiem uh, neļauj izmantot viņu uh, kāds konkrēts pavadoņus, viņiem jā, nepamatot jāmaksā par uh, pavadoņu pakalpojumu izmantošanu. Un tas um, tiešām nostāda cilvēkus nepatīkamā situācijā. Faktiski tā, ka um, mm, apvietnīgi abiem sabiedrībām. Uh, cilvēkiem, lai kustītu vecējiem, labāk mēs darboties. Un jāsaka, ka cilvēki ar kustību rācējiem jau nav kādi mm, slimnieki, viņi ir cilvēki sasprotas noteiktā stāvoklī, tāds ir viņu, tā, tā ir viņu dzīves kvalitāte. Viņi paši labāk zina, kas viņiem nepieciešams, kāds atbalsts viņiem vajadzīgs. Un nedrīkst pieļaut, kā pret viņiem ir diskriminējuša attieksme, ka pret viņiem izturās kā pret, eh, pret cilvēkam ehm, neierobežotu rīcības spēju. Eh, tas, tas tiešām ir eh, diskriminējoši. Un tas liecina par to, ka šis tieši tiesība akts netiek adekvāti piemērots. Ir skaidrs, ka nepieciešama situācijas fundamentāla pārskatīšana. Ir nepieciešams jauns modelis, kas balstītos tieši uz cilvēku vajadzībām tiesībām. tiesībām ir nepieciešams, lai šis nāks tiktu skaidri piemērots, un šādas situācijas nākotnē neatkārtotas. Tātad tiek um, bieži vien pieņemti patvaļīgi lēmumi pirms lidojuma vai cilvēkam liekt iekāpšana vai, vai atļaut bez objektīviem kritērijiem un tā diskriminācija. Paldies! Paldies! Uh, mēģināšu tad uh, rezumēt, um, kas tad tika izrunāts. Pārsūdīsim šo lūgumu rakstu transporta komitejai ar attiecīgo argumentāciju, ņemot vērā to, ko sacīja eh, mūsu vārds kolēģis. Un eh, pilnvarosim transporta komiteju izskatīt šo jautājumu un eh, rast problēmas risinājumu vai nu piestrādāt pie regulas interpretācijas, vai ierosināt kādas grozījumus. Tāpat sasināsimies arī ar uh, Eiropas Invalīdu fórumu. Un uh, turpināsim arī kontaktēties ar komisiju, protams, informēsim komisiju par šī jaunumiem no mūsu puses. Lielas paldies uh, eh, logumu rakstiesniedzējiem. Un pāriem pie 11. punkta mūsu darba kārtībā. Pētīcīs 617 no Bakstona kunga puses, Britu pavalsnieka, par uh, eh, Fosifram kompānijas uh, atklātā starīgo izrakstīņa iegūst karjeru, un šī karjera kārtīgi ietekmē uz iedzīvotāju veselību. Bet, um, Lakstona kungs ir iedies ar savu juristu, dosim viņam vārdu tagad, lai viņš paskaidrotu šī raksta būtību. Un uh, kas tur notiek? Lūdzu. Thank you, Chair. Um, I'm waiting. Paldies. PowerPoint prezentācija kaut kur taisot ienākusies, pagaidīsim, kamēr to ielādēs datorā. Izskatās, ka tik ātri neiet viss kā es biju gaidījis. Lai nu kā šeit tiešām ir runa par eh, šī karjera ietekmi uz tādiem Velsas iedzīvotājiem. Trīsdesmit sešas metrus no rezidentu mājām ir šīs karjeras, šīs raktuvis. Nu, ka arī uh, gala beigās slēdz šos paskaidros, kas tam kā. Here we are, there's Wales and um, at uh, the midway. Tā šeit redzēt bēsu kartē. Un uh, šī vieta atrodas Vācijas dienvidos. Un to tad uh, Mērķis Tipēlu pilsēta. Un redzam, ka blakus pilsētā atrodas uh, karjeras apmēram tur kartē, kur ir uh, ierakstīts eh, profēts vārds. Nu, šeit labāks uh, piemērs, labāks atainojums, cik liels ir šis karjers, karjers apmēram 400 hektāru platībā. Nu, šeit mēs redzam šī karjera prototēlu. Patiesībā sacot kalnos kā sacēt, virs ehm, pilsētas atrodas kalns un tur ir šis karjeras. Un lūk, šāds kāds pavarās no atvērtā karjera uz, ehm, uz tuvāko blakus pilsētu, Meksitī pilsētu. Tad ir sacīja, ka tātad 400 ehm, hektāru liels, 11 miljonu tonu olu, eh, ogļu, apmēram 15 gadus turpinās šī izrakšana 36 metrus no ietotājām mājām. Ja? ir lielās emisijas, metāna emisijas tā skaitā. Nu, Apmēram uh, 90% no oglekļa, kas tiek iegūts šajā karjerā, tiek izmantotas uh, vai nu no termoelektrocentrālē, kas arī vairo izmešas. Un nu, pēc to ir uzsākta pakāpuma procedūra, jo palieku lielas nitrogēna emisijas no, no šī karjera. Nu, no šīs solis tālāk tiek izmantots um, nelegālā terminālā cenšālī, kas ir jāpēc pēc uh, uh standartiem. Teiktajā gadā asamblēja um, iestājās pret šo um, karjeru, bet uh, Tātad uh, lūguma raksts 8. Uh, gadā tika iesniegts parlamentā, tas netika apstiprināts. 10. gadā 500 rezidenti izveidoja um, grupu, kas iesniedz kolektīvu prasību tiesā. Arī šī prasība tika noraidīta, jo mēs vienkāršajām bija pārāk maz rocības, lai šo tiesu procesu attiecīgi uzstākt un tika konstatēts, ka viņiem nav vienkārši līdzekļu. 12. gadā Austīna kundze, tā privāta persona, pierēcās uz aizsardzības statusu, un nu pat februārī augstākā tiesa norādīja Austīnas kundzes prasību. Līdz ar to iedzīvotājiem nav nekā tiesība aizsardzības līdzekļi. Nu, mēs uzskatām, ka trīs reizes pārkārtas tiesības, pirmkārt, eh, ja, a, direktīva, kas eh, nosaka standārtus eh, pēc darbības principiem, otrkārt, leic iedzīvotāju tiesības vērsties tiesā, pat ja tiesa ir atzinusi, ka ir pamats. Un visbeidzot, netiek nekas teicis, lai cīnītos pret saturnīts efektu izraisošu gāzu emisijām. Direktīva 85337 nosaka eh, karjeru darbības princips. Operators eh, nerīkos atbilstoši šiem principiem, pārliek liels piesārņojums un troksnis. Un tad to mēs uzskatām, ka ir pārkāpta vidas ietekmes vidi izvērtējuma direktīva. Un no tās izvērtošā patīja noteikums attiec uz karjeriem. Administrācija Orhūsas konvencija, attiecīgā komiteja, arī savā atzinumā noteikusi Kostīnas kundze atbilst konvencijas principiem un ka Lielbritānija pārkāpa šīs konvencijas principus. Atbilstoši 11. Markovas konvencijas eh, pāntām ir iespēja um, tātad uh, ierosināt lietu par konvencijas pārkāpumu. 191. panta pirmā, pirmā puse, ar ko tātad eh, te ir runa par Lisabonas līgumu, ir pārkāpti noteikti principi un, un uh, kritēriji, kuru mēģina vērsties pret uh, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Uh, kāda ir nepieciešamība šai karjerai. Nav īsti nepieciešamības. Eh, vēlas eh, eksportē savu elektrību, tā, tā ir pārpalikums, līdz to šī stācija darbība nav nepieciešama, jo sevišķi tādēļ, ka tiek izmantotas ogus un, eh, un šī stacija izraisa pārlieku lielu piesāņojumu. Ko tad vēlamies panākt? Tātad uzskatām, ka šeit ir pretrunas 191. pantu Lisabonas līgumā, vietējā kopienē lietas tiesību aizsardzības līdzakļi. Liet, Un, um, Lielbritānija nevēlas atzīt uh, to, ka uh, šajā gadījumā ir uh, pārkāptas dažādas konvencijas tiesību akti. Paldies, un atvados no jums par šo um, jauko aptāku aizviet uh, vēlreiz šo pilsētu. Lielas paldies, uh, došu vārdu komisijai. Grāsas kungs, lūdzu. Thank you. Grāsas kundze. Paldies, um, komisija. Uh, vairākus gadus seko līdz šim logumrakstam. Un 13. gadā piedalījos logumā teicībā pie jā, direktīvas pārkāpumiem. Vakar saņem šo papildu informāciju un uh, to papildinu šodien arī um, šeit dzirdēties. Mēģināšu reaģēt uz kādiem jautājumiem, tad vajadzētu mums varbūt tiešām vēl pievērst uzmanību, kas saņemsim papildus informāciju. Uh, tiek mēsti vairāk apvainojumi. Vairs mūsu izvērtējumu atbilstoši ietekmes uz vīdi izvērtējumu procesu, kas vēl turpinās, ir iekļauts šajos paziņojumos, kas jūs priekšā, tā kā tos neatkārtošu. Bet, um, kas savukārt attiecas uz jautājumu par piekļuvi tiesai, par, par tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā Stukskungs uh, būs dzirdējis, esam to izmeklējuši, vēl klāknis mums sākuši pārkāpumu procedūru pret Lielbritāniju attiecībā uz to, ka um, tiesības izmaksas pārliek augsts Lielbritānijā šajā gadījumā, un uh, mūsu um, socība arī bija sekmīga, un tagad Lielbritānija turpinām sarunas par to, kāda būs pēcpasākuma. Labprāt iepazīsimies ar šo pēdējo augstākās tiesas lēmumu, jeb um, tātad viņu atteikumu, un skatīsimies, vai tas atbilst tajā direktīvā vai ne. No informācijas, ko saņēmām vakar, šķiet, ka uh, Dalībvalsts tiesu starpā ir bijusiām diskusija par to, vai šis pasākums atbilst EIA direktīvai un arī attiecībā uz eh, personatiesībām piekļūt iesadībai, vai kaut kas ir pārkāpts. Otra apsūdzība ir attiecībā uz abatoras um, eh, elektrostaciju. Termoelektrostaciju. Turpinam skatīt šo jautājumu tiešām ir kā esot eh, pārkārts eh, izmešu līmeni šīs darbības, eh, šīs frakcijas darbības pamatos un skatīsimies, kāds turpmākos pasākums vajag. Tā, kas attiecas uz siltumnīcas efektu izvērstu šo gāzu emisijām. Sākotnējais lēmums šajā lietā tika pieņemts bez specifiskas norādes klimata pārmaiņām, tātad iepriekšējā pirms Lietuvas līkuma. Un 13. gada paziņojumā komisija paziņoja, ka izmešu izvērtējums ietilpst eh, parastā ietekmes izvērtējuma kontekstam. Un es domāju, ka šis projekts atbilstošajā direktīvai būtu vērtējums kā projekts attiecībos eh, ogļu eh, izrakšanu, ogļu iegumi. Protams, šīs ogles var sadzināt uz vietām, Velsā un, un citur. Bet metāna gāzes ir sapnis efektīvies šajās gāzes un tās ietilpst darbības jomām. Varbūt vai būtu jauns pieteikums. EA direktīva ir pārskatīta, tur atsaucas klimata pārmaiņām. Kā mēs tam saņemam, kas jāņem vērā? Stāsies spēkā 17. gadā. Un pat ja lēmums būtu pieņemts pirms jaunās direktīvas, ties e, viedoklis ir skaidrs, šīs emisijas jāņem vērā, bet tas attieksies uz jauniem pieteikumiem, jauniem lēmumiem logumrakstiem um, devušo paldies. Muy bien, intervenciones. Paldies, komentāri. Komentāri nav. Vēlreiz dosim vārdu logumrakstautājiem. Priekšsētāji, paldies. Atgriežoties pie komisijas sacītā par uh, izmešiem iegūšanas procesā tas jāņem vērā. Okļu sadzināšana tiešā veidā izriet no tā, kā šīs logas iegūtas šajā klātajā karjerā. Tā kā tas būtu jākavē jādirektīvas darbības jomā, šis apsvērums. Un eh, tas, ka komisija to nav paveikusi un, un pirmo šo te apsūdzību nav izskatījis, proti, ka ir pārkārt uh, direktīva. Nav ievērot atbilstība vidas ietekmes vidi novērtējumu, kas, kas tika sagatavot 2005. gadā, teicījā, karjeru laboratorijas kompānija. Viņi apņēmās veikt noteikti saistības, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, ka attiecīgais karjeras neizraisa pārlieku piesāņojumu un troksni. Un tie bija daži no priekšnoteikumiem, balstoties kuriem viņam tika piešķirta darbības atļauja. Nu, un šie priekšnoteikumi nav izpildīti, un līdz ar to, lūk, mēs to skatām par klāju pārkāpumu. Es pieņemu un saprotu to, ka bāžas, ko izraisīja šis lūguma raksts, varbūt uh, arī tika kaut kādā veidā risināts no pretvaldības puses, eh, bet joprojām šajā, vēl šogad, vēl šobrīd ir problēmas ar piekļuvu tiesai, joprojām pārliek liels piesāņojums un, un, un troksnis no šī karjeru, ko komisija domā, ka, ka šis karjeras strādājums šajā direktīvē. Nu, šis jautājums par neatbilstībējā direktīvē. Nu, te priekšnoteikti kriterija vēl nav izpildīta. Un tomēr šķiet, ka komisija uzskata, ka viss ir kārtībā. no vienas puses tāda komisija gatava cīnīties par šādiem kariem, no otras puses ir atļauts, tad viss, neko vairs nevar darīt. Nav pareizi šāda pieeja. Otrs jautājums par siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijām, nu, protams, tas ir plašāks jautājums, varbūt, varbūt šeit nav tieši tiesības pārkāpums vērojums šajā gadījumā, bet, ņemot vērā EIA ziņojumu no 12. gada, tur uzsvērts, ka ir nopietnas bažas par uh, klimatu pārmaiņām, gan Eiropā, gan, gan citviet ņemot vērā Parīzes protokola uzstādījums, kas tika pieņemts šī mēneša sākumā. Tātad stiprina pasākums, kas vēsti uz klimata pārmaiņu apkarošanu. Nu, nebūtu īsti pareizi turpināt eh, dod eh, atļauju šāda karjeru darbībai. Laikā, kad komisijas centieni, parlaments centieni, padoms centieni, visi vērst uz to, lai, domāju, nu, eh, steidzam risinātu. Uh, Sapnīca efektīvos šo gāzu emisiju sekas un tad šo gāzu ietekmes klimata pārmaiņam. Nu, un šai sakarā ogļu ieguvē, ogļu sardzināšana un to iesaistās emisijas izneši. Un, manuprāt, ir tiešām spilgs piemērs tam, nu kā, kā tad mēs nu, patiesībā necienamies par šīm klimata pārmaiņām. Un mēs aicinām gan šo komiteju, gan parlamentu to uzskatīt par tādu paradigmas uh, lietu. Uh, kas būtu jāizceļ un, un, un, un, uh, un kas liecina par uh, sliktiem uh, šādu vispiemēriem. Muchas gracias, Peter. Liels paldies. Ja es pareizi sapratu komisiju, tad šķiet, ka komisija teica, ka tā ir vajadzīga informācija, lai varētu izvērtēt šos dokumentus vai komisija zina, kas tieši vēl ir vajadzīgs. Tāpēc es uzskatu, ka lūgumrakstu vajadzētu atstāt uh, atvērtu. Mans jautājums sekretārātiem un pārējiem, cik ilgi tas tā vēl vilksies, kaut kolā lūgumraksts uh, nav svaigs. Mums uh, vajadzētu pašiem uh, pieņemt lēmumu, kad īsti mēs šo lūgumrakstu slēgsim. Galu galā mēs uzdodam šādus lūgumus pēc informācijas ļoti bieži, bet uh, kad mēs īsti saņemsim šīs atbildes. Vai mēs zinām, kā mums tieši trūkst, tā lai komisija varētu izdot eh, savu galīgo vērtējumu? Vēlējos sacīt tikai to, ka pagaidām mums nav informācijas. Saņemām to PowerPoint prezentāciju, kur jūs saņemat jau vakar, saņemām kopsavilkumu, bet tur tiek izvirzīti daudzi jauni apgalvojumi un uh, izvirzītas apsūdzības. Un uh, lai mēs spētu kompetenti uz to rēģēt. Eh, kopš iepriekšējās saziņas 13. gadā redziet nekādus jaunus datus un faktus eh, nesam saņēmuši. Un eh, tiešām gluži vai pārsteigums, ka esam tikai šodien šeit uzaicināti, lai runātu par šo jautājumu. Cik var saprast, ir divi jauni tādi samilzuši jautājumi, notiek valstī tiesvedība Lielbritānijā. Un uh, šis konkrētais e, jautājums par nosacījumiem, kas ir gluži jauns, kā jauns arī būs jāskata ES tiesību kontekstā EIA e direktīvā, kur tas e, mērķis ir izveidot sistēmu vēl pirms tiek piešķirta iegūs atļauja, un tad pēc tam ir šis te sakošanas mehānisms. Tā kā šobrīd eh, neko nespējam jums sacīt, jo neesam pazīstami ar eh, attiecīgās valsts eh, tiesas procesu materiāliem, iespējamiem lēmumiem, kas tur ir pieņemti. Tālūk, paldies. Jā, lūdzu. Nākamā runātāja. Man ir jautājums lūgumrakta autoram. par to, kas eh, notika tajā vietā pirms eh, sāka rakt karjera bedri. Eh, vai tur bija kāda sabiedriskā apspriešana, vai tāda vispār notika pirms sākās rakšanas darbi. Viss sākās, es tā saprotu, 2008. gadā ir pagājis krietnes laiks, Pirmie soļi, es tā saprotu, jau tika spērti vēl 2005. gadā, un jāteic, ka tagad gaismā nāk ziņas par līdzīgiem gadījumiem, līdzīgām situācijām daudz vietā Eiropā, un varam tikai gaidīt, kad jau tuvākajā laikā būs jauns lūguma raksts, tā kā Kā tad bija jūsu gadījumā, vai visa sabiedriska apspriešana notika pienācīgi un kādi secinājumi tajā tika izdarīti? Paldies, vārds uh, lūguma rakstātoram. Jā, paldies, uh, bija sabiedriska apspriešana, pirms tika uh, piešķirta izstrādes ieguvas atļauja šīs apspriešanās process bija tāds, kurā tika ņemti vērā vietēji iedzīvotāji apsvērumi. Uh, bet eh, te būtiskāk iebildumi par pirmkārt jau par putekļiem un par troksni. Eh, tos tika solīts eh, kaut kā apmierināt, mm, solot, ka vides šajā apliecinājumā viss būs, bet veiktie pasākumi ir izrādījušies nepietiekami, un kāpēc lūguma raksts joprojām tiek turēts aktuāls. Ehm, tāpēc, ka šis te vides apliecinājums, labas vidas kvalitātes apliecinājums ehm, ir bijis ehm, nepietiekams. Un tātad karjeras izstrādātājs daudz ko vienkārši ignorē. Un vietējiem iedzīvotājiem tika solīts, ka jā, tas viss darbosies, visi noteikumi tiks ievēroti, un ja būs kādas nepilnības vai pārkāpumi, tad tie tas viss tiks novērsts. Bet eh, to nav iespējams nekādā veidā panākt, izcīnīt. Eh, ir tie iedzīvotāji atduras kā pret sienu, viņi tiek ignorēti. Un esošā šī regulējošā sistēma ir, ir neefektīva. Eh, turklāt tiesvedības uzsākšana apvienotajā karalistē ir ārkārtīgi dārgs prieks un uh, Mm, nav iespējams nevienu iesūdzēt tiesā par vides pārkāpumiem, ja nav jūsu rīcībā milzu līdzekļi. Un mm, Ne, nevar viennozīmīgi apgalvot, ka nav tur pārkāpts likums. Es ņem vērā tātad Arhusas konvencijas atbilstības izvērtēšanas uh, procesa, uh, kas apvienotāja karalistē ir ņemts vērā. Tur ir atrastas neatbilstības, nepilnības, tā kā uh, pārkāpumi, neatbilstības ir konstatētas, vietējie iedzīvotāji to paši izjūt, viņus nevienam no jāpārliecina, ka Arhusas konvencijas noteikumi tiek, tiek pārkāpti un ignorēti Ehm, bet atliek vienkārši noplātīt rokas, jo nav iespēju vērsties pret eh, šiem mūžīgajiem putekļiem un troksni. Ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumu. Labi, nu tad. Ko darīsim? Ehm, neaizvērsim šo jautājumu. Eh, lūguma raksta autors eh, sniegs eh, turpmāku informāciju, sniegs to visu komisijai, un tad komisija pacentīsies pēc iespējas ātrāk visu noskaidrot, un tad arī mēs varēsim spriest par to, ko iesākt ar šo lūguma rakstu. Nākamais 12. 05.05. 05. Silvija Mačkovjaka par eh, plāniem eh, Paņeces, Krobijas un Otskavicas reģionā izveidot brūnogļu raktuvi, eh, tātad Polijas dienvidos. Um, vietējās pārvaldes struktūras nav šeit pārstāvētas, bet dosim vārdu lūgumu raksta autorai. Lūdzu, Mačkovjakas kundze. Esiet, esiet sveicināti. Esmu Silvija Mačkovjaka, Mačkovjaka. Pārstāvu poļu, tātad eh, Polijas iedzīvotāju apvienību Našdom, eh, kur apvienojušies 25 tūkstoši pilsoņu un izveidojām šo asociāciju, šo apvienību ar mērķi aizstāvēties eh, pret plāniem izveidot vaļēju brūnogļu karjeru mūsu reģionā. Uh, Veļkopoļskas uh, novadā um, Polijas centrālajā daļā. Licence mm, ir dabas resursu izstrādai, tika piešķirta jau 11. gada maijā, bet mēs uzskatām, ka šeit ir pieļautas kliedošas kļūdas un pārkāpumi. Uh, bija 176 cilvēku parakstīta protesta notā, kas tika gluži vienkārši ignorēta. Uz to ne, ne mazākā niecīgākā atbilde nenāca eh, no vides ministrijas, un eh, licence tika mm, piešķirta, bet eh, brutāls pārkāpums un nevērību tajā uh, var saskatīt jebkurš. Eh, ir eh, pārkāpts arī pilsonisko brīvību princips, eh, kuras mums gal galā garantē Polijas konstitūcija, vai tās mūs, šīs mūsu tiesības nav ievērotas. Redziet, mēs vietēji iedzīvotāji nevienu pašu mirkli neesam piekrituši šeit kaut kādiem, kaut kādiem rakšanas darbiem. Uh, un par spīti mūsu iebildumiem eh, tur eh, tika urpts un urpts un urpts, eh, tika ignorēti vietējo zemnieku iebildumi. Ehm, viņiem nācās savas, savas zemes, savu lauksaimniecisko darbību pārcelt citur, jo lauki bija sapostīti. Un, uh, Kaut arī vietējā līmeņa tiesa šo licenci neatzīst kā galīgu, uh, urpšana šeit turpinās, un pagājušā gada decembrī jau ministrijas līmenī uh, tika dota zaļā gaisma turpmākiem uh, darbiem. Uh, kaut arī tam nav juridiska tiesiska pamata, gluži otrādi ir tiesu lēmumi, eh, kas norāda, ka taisnība ir vietējiem iedzīvotājiem. Eh, un, mm, diemžēl, nā, nākas eh, vienkārši rēķināties ar to, ka Eh, investors eh, darbu veicējs rullēs uz priekšu un eh, šis karjers arī kādā jaukā brīdī tur būs, izpostot neskaitāmus ciemus, mazpilsētas, aizdzenot tūkstošiem iedzīvotāju, tur kopj zemi, dzīvo. Šis reģions ir Polijas maizes klēts un uh, nu kas tā par maizes klēti, jā, tur vairs nebūs iespējams audzēt labību. Vairākas lauks, tātad saimniecības izmantojot kop, kopienas fondu līdzekļus ir eh, modernizējušās, eh, investējušas lauksainieciskajā ražošanā, tāpēc uzskatām, ka tagad eh, šī, šī karjera turpmāka veidošana ir nu, maigi izsakoties eh, pārpratums, eh, bet eh, godīgi sakot, tas ir brutāls pilsonisko tiesību pārkāpums un ignorēšana, polijas likumdošanas ignorēšana, ūdens direktīvas pārkāpšana, šeit tiks piesārņotas neskaitāmas upes, tuvumā ir Natūra 2000 vairākas teritorijas un ilgspējīgas attīstības principi tiks uh, vienkārši ignorēti. Tāpat arī jāpasvītro, ka um, brūnogļu karjeri ir uh, siltumnīca efekta gāzu izmešu avotu topā un uh, tas nav pieļaujams ka šāda darbība turpinās. Un um, mēs esam vēršies arī pie polijas prezidenta, pie vides ministra un tagad uh, polijas augstākajā tiesā ir iesniegts, uh, iesniegta šī, šis lūgums, bet atbildi pagaidām nesam saņēmuši. Tāpēc tagad vēršamies pie jums saucam jūs palīgā aizstāvēt šo brīnišķīgo dabas nostūri Polijas eh, centrālajā daļā un apturēt eh, šo, šo neprātu, kas grasās eh, izpostīt to, to, to jaukumu, kas redzams slaidos ekrānā. Tāpat arī aicinām jūs apmeklēt mūsu reģionu, ko kādi iepazīstināsim jūs ar turpmāku, turpmākām detaļām. Paldies, eh, paldies eh, lūguma raksta autorai, vārds komisijai. Eh, Anna, paldies priekšsādātāji. Es vēlētos īsumā uzskatīt, kādi ir galvenie punkti komisijas vērtējumā par šī brīža situāciju. Vēlos pirmkārt norādīt, ka šeit lielā mērā ir jārunā par tātad topogrāfisko plānošanu, par zemes eh, izmantošanu, kas eh, ir dalībvalstu suverēna kompetence. Ja runājam par ANO vides tiesībām, tad šeit tiešām ir tas numur viens eh, tiesību akts ir um, vides ietekmes novērtēšanas direktīva, kas paredz, ka novērtējums ir jāveic pirms eh, tiek eh, jebkas tālāk darīts, eh, jo īpaši karjeri veidoti. Investoram ir pienākums sagatavot vides ietekmes pārskatu, godprātīgi ievērtējot visas iespējamās sekas un konsekvences, to starp izvērtēt ietekmi uz virzemes ūdeņiem, uz gruntsūdeņiem, uh, iespējamo ietekmi uz tuvumā esošām Natūra 2000 teritorijām, ainavu kā tādu, un būtisks elements šajā procesā ir sabiedriska apspriešana. Un šādā apspriešanā e, pusēm tad e, pienākas iespējas brīvi izteikties, e, komentēt, celt iebildumus un tas viss ir eh, jāatspoguļo turpmākos, eh, turpmākā dokumentācijā. Šobrīd jānorāda, ka eh, šis process vēl nav uzsākts, investors vēl nav iesniedzis pieteikumu saņemt tātad izstrādes koncesijas, un mūsu vērtējums līdz ar to par, par šo situāciju ir tīri hipotētisks Šobrīd investors ir tikai dažus testa urbumus veicis eh, teritorijā, veic pētniecisko darbību. Eh, līdz ar to, nu, principā izskatās, ka viss iet labi, normāli, un, eh, nu, tāda mm, īstā oficiālā mm, tātad izstrādes uzsākšana nemaz nav sākusies. Ja šis uh, karjeras eh, tiktu li, licencēts, nu, tad, tad, eh, tad būtu jāierēķina šajā sākotnējā vērtējumā ietekmes gruntsūdeņiem, vai to līmenis nekristos, kā rezultātā ciestu Natūra 2000 eh, teritorijas un arī dzīvotņu direktīvas prasības un atbilstība ir jāiekļauj šai vērtējumā un tad, tad varēs spriest, kas, kas tur no tā visā var sanākt. Līdz ar to šobrīd nevaram uh, konstatēt šeit jau kādus ES uh, uh, tiesību un saistošo aktu pārkāpumus. Kad investors iesniegs pieteikumu šai izstrādes koncesijai, nu tad arī vērtēsim, vai tur atklāsies kādi ES tiesību normu pārkāpumi vai, vai ignorēšanas gadījumi un tad attiecīgi spēsim rīkoties. Jā, paldies komisija. Valēsas kungs vēlas izteikties. Pateicos. Uh, liels paldies uh, logumraksta autorei. Tik tiešām runājot par šādiem mega projektiem ir būtiski ņemt vērā visus iespējamos aspektus, e, kā pozitīvos, tā negatīvos, tos ar pietekmi uz vīdi. Esam mm, uzklausījuši vairākus e, nozīmīgus argumentus, kas mums ir katrā ziņā jāņem vērā. Pirmkārt, jāsaprot, ka šeit ir runa par tiešām polijas maizes klēti, teritoriju, kur ir visauglīgākā augsne, e, kur ir vis, vislabākās rāžas, tas ir pirmais apsvērums, kas noteikti būtu jāņem vērā. Otram kārtām, eh, cik tālu noprotam, lauksaimniecības ministrija ir piešķīrusi mm, koncesiju tikai un vienīgi eh, pētnieciskai darbībai, tikai un vienīgi eksperimentāliem urbumiem. Eh, tātad 339 urbumi ir apstiprināti un 13 urbumi ir veikti Eh, eh, kur pretī no lūguma raksta autors var noprast, ka investors jau tagad ir guvis pārliecību, ka tur ir tās brūnoglis un var taisīt karjeru. Eh, bet redziet, šobrīd tā objektīvi varam skatīties, kas ir iespējams, kas vēl nav iespējams. Eh, licences, eh, izstrādes licences iespējamā piešķiršana ir eh, pagaidām teorētiska. Un kad procesi būs pavirzījušies uz priekšu, nu tad mēs arī spēsim savu vārdu bilst. Bet jau tagad pilnīgi noteikti varam rēķināties ar to, ka tiks ietekmēta vietējo iedzīvotāju dzīve, viņi tiks traumēti, pārvietoti, uh, Un eh, tāpēc uzskatu, ka ir pamatoti mums rakstīt polijas eh, atbildīgajiem dienestiem un uzskaitīt šīs bāžas, šos iebildumus pret to, kā lietas tikušas darītas un kārtotas līdz šim. Un tikai tad, kad būsim guvuši pozitīvu atbildi, mēs eh, varētu skatīt kaut kādus tālākus risinājumus. Tā kā uh, Domāju, ka tiešām ir pamatot vērsties pie polijas atbildīgajām struktūrām, prasīt visu noteikumu un, un pienākumu godprātīgu izpildi un cerēt, ka saņemsim atbildes. Paldies! Kas nākamais runātājs? Paldies, priekšsādātāji! Vojčkovska kunga vārdā, kurš ir šīs komitejas loceklis, es gribētu aicināt eh, atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Es nevēlos atkārtot argumentus, ko jau izteica citi runātāji šajā telpā, ko izteica arī eh, lūgumrakstu iesniedzējs. Mums ir jāsaprot, ka investors veids izrakteņu ieguvi jau kādu laiku, un investors vēlēsies panākt, lai viņa investīcijas atmaksātos. Uršanas atļaujas tika izsniegtas ar tūlītēju piemērošanu, tātad vietējiem iedzīvotājiem netika dot iespēja izteikties. Tas norāda, ka investoram bija ļoti liela steiga, uh, lai uh, visu panāktu gan pašvaldību līmenī, gan arī reģionālā līmenī. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu šo lūgumu rakstu atstāt atklātu, un varbūt mēs varētu arī nosūtīt vēstuli valdībai. Varbūt mēs varētu norādīt, ka uh, iedzīvotāji ir izteikuši daudzus protestus, un, protams, ka ir jāņem vērā arī vietēji iedzīvotāju viedoklis. Lielas paldies! Tagad nākamā runātāja. Paldies! Domāju, ka ir pienācis īstais brīdis, lai mēs eh, izskatītu šo lūgumu rakstu. Pirms eh, tiks izveidot milzīgs Bruno Gliegavas eh, uzņēmums. Tiklīdz kaut kas tāds notiks, eh, tā uzreiz būs par vēlu. Tā jau ir noticis arī agrāk. Ir eh, daudzas vietas, kur šādas Bruno Gliegavas vietas jau ir izveidotas. Diemžēl ir tā, ka lūgumraksta iesniedzēji jūtas pilnīgi bezpalīdzīgi. Uh, jūtas bezpalīdzīgi uh, investoru priekšā, jo investoriem ir ļoti liels atbalsts, tā skaitā arī juridisks atbalsts. Un līdz ar to uh, nav nekādu iespēju arī uh, šiem lūgumaks iesniedzējiem sazināties ar attiecīgajām varas iestādēm. Šie cilvēki jau paudzēm ilgi apstrādā zemi šajā reģionā, un tagad uh, viņiem šo iespēju uh, grib liekt. Domāju, ka mums vajadzētu sniegt eh, skaidru reakciju, protams, vajadzētu pieprasīt eh, skaidrs atbildes no iestādēm. Galu galā šeit ir runa par to, ka investīcijas tiks eh, ieguldītas. Iespējams, ka polijas tiesībās ir kādi trūkumi, varbūt ir kāds rops likumos, un iespējams, ka vajadzēja veikt konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem, pirms vispār varēja dot atļaujas eh, šādiem eh, derīgo izrakteņu ieguves eh, karjeru izveidē. Es domāju, ka mēs nevaram tagad gaidīt, līdz tiks sniegta atļauja karjeru izveidē. Domāju, ka mums vajadzētu aizstāvēt pilsoņu tiesības. Šeit nav runa par viņu tiesībām uz īpašumu, te ir runa par uh, pilsoņu tiesībām paust savu viedokli par to, kas notiek eh, viņu dzīvesvietas tūmā. Galu galā šeit nav runa tikai par tiesībām uz papīra, šīs tiesības ir jāizteno dzīvē. Zinu, ka jūs jau vairāk kārt atsaucāties uz pamatiesību hartu. Diemžēl šī pamatiesību harta polijā netiek piemērota. Mūsu valdība nav eh, piekritusi šai pamatiesību hartē, kas ir daļa no Lisabonas līguma. Pamatiesību harta netiek piemērota Polijā un arī Lielbritānijā, taču ir arī citi priekšraksti, kurus mēs varam izmantot. Domāju, ka mums beidzot vajadzētu pieprasīt, lai pilsoņu tiesības tiek īstenotas, lai cilvēki varētu pieņemt lēmumus par to, kas notiek viņu uh, tiešā tuvumā. Mums nekavējoties vajadzētu pieprasīt atbildi gan no valdības, gan arī no pašvaldības. Eh, valdībai un pašvaldībā vajadzētu atbildēt, kāpēc eh, šāda situācija ir izveidojusies un vai šeit nav jau eh, radusies tāda automātiska situācija, kur atļauja praktiski sniegta. Paldies! Tika pieminētas eh, pilsoņu brīvības. Divas reizes eh, savā uzrunā mm, runātāja runāja par lauksaimniekiem un par to, ka viņiem, viņus piespieda piekrist. Es gribētu zināt, kā tieši šī piespiešana notika. Es gribētu zināt, kāds bija šis spiediens, un tāpat arī viņa pieminēja, ka Šis jautājums tika skatīts augstākajā tiesā, taču atbilde netika sniegta. Gribu zināt, kad tieši eh, šī lieta nokļuva augstākajā tiesā, tā lai mēs zinātu, cik ilgs laiks pagāja skatot šo lietu un kāpēc lūgumraks iesniedzēja vēl ar vienu saņēmuši atbildi. Paldies, iedod vārds īpakungam. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Kāds ir pašvaldības viedoklis attiecībā uz izpētes darbu atļaujas sniegšanu? Un otrs punkts. Vai jums ir kādi pētījumi, zinātniski dati, kas norādītu uz to, kāda būtu ietekme, gan eh, sabiedrības ietekme, gan ekonomiskā ietekme no šādas brūnokļu ieguves. Paldies! Tagad eh, dosim vārdu lūgumu rakstiesniedzējai. Un pēc tam varbūt jūs varētu arī atbildēt uz dalī kundzes jautājumiem. Cik ilgā laikā varēs saņemt atbildi no augstākās tiesas? Labdien! arī esmu Naša Doma asociācijas eh, darbinieks, un es gribētu pievienoties tam, ko teica mani kolēģi attiecībā uz šodien skatāmo jautājumu. Man ir ļoti liels prieks, ka šodien ļoti daudz deputātu pauda viedokli, ka šis jautājums ir ļoti būtisks tika uzdoti daudzi jautājumi, tika runāts arī par tiesu, un tiesa ir apstiprinājusi mūsu viedokli. Atļaujā ir minēts, ka atļauja ir piešķirta investoram, lai tas varētu veikt izpētes darbus um, brūnogļu ieguvēji, taču īpašumtiesības nedrīkst tikt skartas. Diemžēl ir noticis tā, ka Lielākā daļa no zemes īpašniekiem nav piekrituši šādu izpētes darbu veikšanai. Tāpēc šis jautājums ir nokļuvis tiesā. Izpētes darbi ir tikuši veikti ar policijas aizsardzību, un īsnībā šeit ir runa par brīvības ierobežojumiem. Tagad par zinātniskiem pētījumiem. Poznaņas universitātē notika konference, profesors Ratēčeks, Gorskis viennozīmīgi norādīja uz to, ka vīdes kaitējums šajā reģionā būs milzīgs. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un direktīvām vajadzētu nodrošināt, lai gaisa piesārņojums, kas rodas no brūnoglēm, polijā būtu mazāks. Ir jautājums, kāpēc vispār tiek izmantotas brūnogles. Mūsu uh, reģionā mēs esam mēģinājuši attīstīt lauksaimniecības uzņēmumus. Kolēģi jau minēja, ka trešā daļa no pārtikas produktiem tiek ražoti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Tāpēc nav saprotams, kāpēc uh, viss mūsu radītājs tagad tiek iznīcināts. Gribētu arī norādīt, ka pirmām kārtām šeit ir runa par izpēti bet ir jāņem vērā arī tas, ka investors ir apņēmības pilns visu turpināt. Viņš jau ir vērsies pie vidas ministra, lai um, iegūtu atļauju raktuvju izbūvēi. Mēs baidāmies, ka drīz uh, būs jau par vēlu. Mēs zinām, ko tas nozīmē zemniekiem šajā reģionā. Tieši tāpēc būtu ļoti labi, ja kā jau Valences kungs norādīja, ka vajadzētu nosūtīt vēstules gan pašvaldībai, gan arī vidas ministram. Vajadzētu norādīt, ka balstoties uz investoru pieteikumu, jau ir veikti, tiek veikti izpētes darbi. Īsnībā viena trešā daļa no šiem darbiem jau ir pabeigta, un tiek minēts par to, ka tiks iegūts miljardiem tonu brūnogļu. Mums tas šķiet mazliet dīvaini. Mēs gribētu zināt, vai tas tiek darīts tīši. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu vērsties pie vidas ministra, tā lai mūsu lūgumam būtu kāds svars. Tad, tad es vēršos pie šīs komitejas Un es gribētu teikt, ka šeit ir runa par maziem ciematiņiem. Mums eh, divos ciematiņos dzīvo 3000 eh, cilvēku, kas ir eh, protestējuši, kas ir gājuši ielās, lai uh, demonstrētu, ir izmantoti traktori, lai bloķētu ielas. Neskatoties uz to, šie izpētes darbi turpinās. Jau trīs gadus eh, tiek teikts, ka te ir runa tikai un vienīgi par izpētes darbiem, jums nevajadzētu uztraukties, taču mēs zinām, kāda būs tālākā attīstība. Mēs zinām, ka Polijā, ja kādam tiek dot atļauja veikt eh, izpētes darbus, tad parasti ir tā, ka eh, šie izpētes darbi arī vainagojas rezultātiem un tiek reāli veidotas raktaves. Mēs, protams, saprotam, ka pastāv problēmas ar enerģiju un ir arī enerģijas nabadzības jautājums. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropā, Polijā vajadzētu domāt par citām prioritātēm. Jā, pārtikas produkti, enerģija, vīde, tas viss ir būtiski, taču nevajadzētu enerģiju likt augstāk par visu. Uh, Vajadzētu padomāt arī par pārtikas produktiem. Šajā reģionā mēs ražojam visvairāk pārtikas produktu polijā, un to ar ko nevar aizstāt. Es vēlējos vēl pavisam īsi atbildēt uz uh, uzdoto jautājumu. Cik ilgi tiek skatīts šis jautājums augstākajā tiesā? Uh, Vairāk nekā gadu augstākā tiesa strādā pie šīs lietas. Mums bija 170 tūkstoši protestantu, kas eh, izgāja ielās arī pie vidas ministrijas. Kopš 2011. gada neesam saņēmuši nekādu ziņu no vidas ministra. Uh, Neskatoties uz visiem protestiem, ir jau pagājuši gandrīz četri gadi kopš uh, pēdējās atbildes. Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem deputātiem, kas uh, interesējās par mūsu problēmu. Protams, ka likumos pastāv uh, robi un vajadzētu kaut ko darīt pirms uh, ir par vēlu. Tad, kad raktuves tiks izveidotas, būs uh, sarežģīti kaut ko panākt saskaņā ar polijas tiesībām. Mums vajadzētu iestāties uh, par šo lietu vajadzētu kaut ko panākt, pirms eh, ir par vēlu. Nevajadzēja vispār šo atļauju piešķirt. Mēs zinām, cik eh, būtiski ir šie pamatlikumi, tāpat arī mēs zinām, kā tiks ietekmēta ūdens pamatdirektīva un citi tiesību akti. Vēlreiz liels paldies visiem, kas izrādīja interesi par šo lūgumu rakstu. Mēs ceram, ka tiks veikti konkrēti soļi, tā lai mums nevajadzētu tikai kulstīt mēles un lai šiem tūkstošiem iedzīvotāju uh, tiktu sniegta palīdzība. Paldies! Lielas paldies eh, lūguma rakstiesniedzējiem. Komiteja atstāšu lūgumu rakstu atvērtu. Mēs nosūtīsim polijas valdībai vēstuli un lūksim informāciju par šo projektu. Mēs eh, rakstīsim arī to, ka Eiropas parlamenta lūgurmakstu komiteja ir patiešām uztraukta par eh, šo lūgumu rakstu. Mēs apkoposim visu informāciju un uh, informēsim arī jūs par tālāko. Tagad skatīsim nākamo lūgumu rakstu, ko ir iesniedzis Baldīlio Rosprat, lūguma raksts numur 0195. Šis lūgumraksts ir iesniegts no Lauksaimniecības institūta Spānijā. Lūgumraksts iesniedzējs Baldīlio Rosprats ir zālē. Lūdzu, jums vārds. Presidenta, el Instituto Agrícola es una organización empresarial. Paldies, priekšsādātāji. Katalonijas uh, Lauksainiecības institūts ir uzņēmējdarbības institūts, kas darbojas Spānijā. Tas tika izveidots vairāk nekā pirms 60 gadiem, un viens no tā galvenajiem mērķiem ir aizsargāt lauksaimnieku uzņēmējdarbības brīvību. Tad, kad institūts uzzināja par to, ka Sigarra garīgas apūģinošanas kanāla projekts ir apstiprināts, mēs bijām visnotaļ apmierināti. Projekta mērķis ir apūdeņot 70 tūkstošus hektāru sausās zemes. Eh, līdz šim eh, te bija pieejams tikai lietus ūdens, lai nodrošinātu eh, lauksaimniecisko darbību. Laiks ir gājis uz priekšu, un pēc Natura 2000 īstenošanas sākotnējās teritorijas ir samazinātas vairāk nekā 40% no zemes ir īpaši aizsargāma teritorija putniem. Protams, lauksaimniekus tas pārsēdza, jo viņi cerēja uz labāko apūdeņošanu, un līdz ar to radās diezgan daudz problēmu. Lauksaimniecības institūts līdz ar to ir iesniedzis šo lūgumrakstu. Protams, mēs nesagaidām, ka eh, šīs teritorijas, ko aizsargā ar Natura 2000, tiks samazinātas bet mēs gribētu zināt, kas uh, attiecas uz kompensācijām un ko darīs Katalonijas valdība. Mēs vēlētos, lai šīs tiesības tiktu aizsargātas. Tas attiecas arī uz ietekmes uz vidi izvērtējumu, kas uh, tika veikts pirms šī lūguma rakstiesniegšanas. Esam iesnieguši jums arī uh, attiecīgo vērtējumu un esam šeit izcēluši punktus, kas konkrēti attiecas uz šo lietu. Tātad Ja runa par šīm teritorijām un mm, putniem, kas ir jāaizsargā, vajadzētu pierādīt, ka patiešām šajās teritorijās šie putni dzīvo. Eiropas Savienība varētu lūgt Spānijas valdību izpildīt šo prasību. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa no šīm teritorijām varētu nodrošināt gan aizsardzību putniem, gan arī tikt apūdeņotas. Īsnībā eh, dzīvotņu direktīva neaizliedz uh, šādas aizsargājumas teritorijas izmantot lauksaimniecībā, ja vien eh, netiek eh, apdraudēti putni, kas dzīvo šajās teritorijās. Apūdeņotās teritorijas, kas atrodas tuvu Segara Garīgas kanālam un kuru uh, pazīst kā kanalete de Taraga, uh, norādas to, ka apūdeņošanu var savietot ar putnu aizsardzību. Mēs atsācamies arī uz 2014. gada 30. oktobra avīzi, kur šeit ir runāts par uh, šīm lietām. Un te tad te ir runa, ka šīs teritorijas ir uh, visnotaļ savietojamas ar apūdeņošanu. Protams, uh, šī apūdeņošana nebūtu jāuzsāk uzreiz, ir vajadzīgas arī ļoti lielas investīcijas šajā projektā. Ir jāsaprot arī, ka cilvēki m, mm, pārcelsies no šīs teritorijas, ja šī apūdeņošana netiks veikta. Ja apūdeņošana nebūs iespējama, tad eh, lauksaimniecības uzņēmumiem ir jāsaņem eh, finansiāls kompensācijas, jo eh, tie vairs nevarēs paplašināt apūdeņojumās teritorijas. Institūts neiebilst otram projektam, kas ir iesniegts finansēšanai Eiropas Savienībā. Un te ir runa par apvedceļu kanālam, kas varētu piegādāt dzeramo ūdeni. Mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienības finansējums ir jāpiešķir pirms tiek izpildītas visas iepriekšējās prasības attiecībā uz teritorijas apūdeņošanu. Tātad te ir runa par teritoriju, eh, par kuru runāja sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējumā. Ir jāatcerās, ka sākotnējais projekts attiecas tikai un vienīgi uz apūdeņošanu, nevis uz uh, dzeramā ūdens iegādāšanu vietējiem iedzīvotājiem. Jā, paldies. Mm, vai uh, esam izteicies visu vārdā, ja? Ne? Ļoti labs kopš to, kas tādā gadījumā paldies, un tad tagad došu vārdu komisijai. Savat uh, Matīna uh, manā sarakstā rakstīts, ka komisijas pārstāvis, tā tad lūdzu. Paldies um, priekšstādātājiem par šo lūgumu rakstu runājot. No vides tiesību akta viedokļa raugoties, nu, šajā lūgumu rakstā izsauca divi aspekti. Pirmkārt, uh, kompetence un otrkārt uh, forma tātad kāds saistās ar aizsargātajām zonām, putnu dzīvotnēm un darbībām, kuras tad būtu iespējams pieļaujams aizsargātajās zonās. Nu, šī jautājuma īpatnība, ziniet, ir tāda, ka te mums ir um, darīšana ar uh, klasifikācijas jautājumu. Kā tad klasificēt šo konkrēto zonu? Tiesa šo jautājumu izskatījusi un uh, Divos gadījumos eh, atzinas, ka Spānijas valdībai nav bijusi taisnība, jo nepietiekam lielas zonas eh, Spānijas valdība, lūk, esot eh, klasificējusi, ka putna aizsargājumās zonas atbilstoši pirmajam šī tiesību aktu pielikumam. Ir un par šo Katalānijas teritoriju. Un otrkārt, šī kanāla projekts ir apstiprināts un izvērsts zonā, kas būtu bijis jāklasificē kā īpaši aizsargātā zona putnu frībotnes un īpaši pasākumu līdz ar to šai sakrā nav veikti. Bet uzskatām, ka tiesa savos atzinumos ir pareizi visu konstatējusi un turpināt runāt par klasifikāciju. Šī klasifikācija prasība, kas ir atbilstoši putnu un dzīvotņu direktīvas 44. pāntam. Un šis pants paredz, kā dalībvalstīm ir pienākums eh, klasificēt noteiktas zonas, noteiktas eh, reģions, kas ir piemēroti eh, direktīvas pirmajā pielikumā figurējušo sugu aizsardzībai un saglabāšanai. Tas ir, ka šīs zonas jāklasificē kā aizsargājumās zonas. Nu, runājot par tieši šo Spānijas gadījumu, Spānija nav adekvāti izvērsusi aizsardzības pasākums Un vairākos gadījumos tiesa lēmusi paslēgt to Spāniju. Katalonijā līdz ar to ir šī aizsargātā teritorija, tagad ir palielināta. Un tagad ar šo klasifikāciju kā viss ir kārtībā. Klasifikācijas prasības attiecībās noteiktām zonām un tāpat arī šo zonu turpmākā pārvaldība ir dalību valstu pašu kompetence. Tātad Eiropas komisija tur nekādas pasākums neveic. Lai valstīm pašām uh, jāplāno atbilstoši zinātnieku datiem un atbilstoši ornitoloģiskiem kritērijiem, ir eh, jāpieņem lēmums par konkrētajām zonām, kuras tad tiek noteikts kā īpašās aizsardzības zonas, eh, kurās eh, tiek vērsti putnu noteikti sugas saglabāšanas, saglabāšanas pasākumu. Un faktiski te tiešām šie ornitoloģiskie kriteriji ir svarīgāk, tiek cien svarīgāk par sociālajiem ekonomiskiem apsvērumiem, kas cikās arī tiek uh, varbūt piesaukt līdzīgos kontekstos. Nu, tā kā veicošo klasifikāciju tiešām uh, vadošie, noteicošie ir ontoloģiskie kritēriji. Nu, klasifikācija tiek veikta ar administratīvu aktu pieņemšanas palīdzību, un šo aktu, protams, tad tālāk var um, iesūdzēt um, tiesā, apelēt pret šo aktu dalībās tiesās. Un um, šis pasākums pieņem Katlānijas valdība. Uh, Komisija tālāk izskatīja, vai pieņemot šos uh, attiecīgos lēmumus par klasifikāciju, vietējā Katalonijas pašvaldība ir ievērojusi Eiropu, Eiropas Savienības tiesas uh, judikatūru. Un uh, izvērtējot dažādas uh, uh, zonas, un kā arī noteiktos pasākums, kas izvērst pie putnu suga aizsardzībai, uh, Arī tātad eh, mēģinājumi komisija vērtējusi, vai klasifikācijas prasības ievērotas vai nē. Bet klasifikācija ir viena lieta, bet eh, šīs eh, zemes pārvaldība un dažādi principi ievērošana cita lieta. Šeit runa par Natūra 2000 teritoriju un ehm, gan šī putnu, reto putnu suga aizsardzības direktīva un dzīvošana direktīva mm, paredz noteikti garantijas mehānismu piemērošanu lai tie projekti, kas nesaistās ar uh, attiecīgās zonas teritorijas uh, pārvaldību, tiktu pakļauti iepriekšēji izvērtēšanai. Valsts dažādu iemeslu dēļ var, nu, varētu arī pieņemt uh, lēmumu par noteiktiem projektiem, un arī valstīm ir viss tiesības darīt, ja tiek veikts iepriekšējais izvērtējums. Šajā gadījumā projekts ir kanāla izbūvi, aploņošanas pasākumu izvēršana. Un eh, šo projektu Katalonijas valdība izstrādājusi vēl pirms eh, daļa no eh, šajā projektā ir tapsušās teritorijas, tiek klasificēta kā īpašā atsevišķu putnu suga aizsargātā teritorija, rezervāts de facto. Lūk, un tātad brīdī, kad šis projekts tika izstrādāts, uz um, to neatiecās attiecīgās direktības uh, un uh, attiecīgu tiesību aktu kritēriju. Un uh, tiesa pieņemot lēmumu pret Spānijas valdību attiecīgi atzina, ka ir nepieciešams veikt uh, atkārtot izvērtējumu, ņemot vērā jaunos uh, atzinumus, jauno klasifikāciju, ņemot vērā to, ka te ir runa tiešām par īpašu aizsargāto zonu, par, par rezervātu faktiski. Un, nu, to tad arī 2010. gada oktobrī pašvaldība paveica veikt atkārtot izvērtējumu, apkārt, tātad ietekmes uz vidi, novērtējums tika veikts un um, to tika atzīts, ka projekts, kura mēģis ir nodrošināt apūdiņošanas pasākums, uh, ir jāņem vērā tomēr uh, kāda varbūt blakus uh, efekti, blakus parādības tā sacīt. Uh, jo, lūk, um, vietējā pašvaldība, kas atbild par šo zonu pārvaldību atbilstoši Natura 2000, un lai attiecīgi mēģinā izsvērt eh, dažādas iespējamās eh, blaknes, dažādu, dažādas ietekmes faktorus, un nu, konstatēja, ka virknē šī reģiona šī ietekme būtu negatīva, tās rezultātā dabiskā vide, dabiskās tā šīs putnu dzīvot, teiktu, izkropļotas, mainīts un tikt atbildēt šo putnu izdzīvošanu. Nu, un tādēļ, neskatoties uz to, ka šiem projektiem kopumā bija liels sabiedrības atbalsts, tika pieņems lēmums, ka ir jāveic zināms izmaiņas šajā projektā, un tāpat arī jā, jā, jānosaka, zinām, kompensācija, kas tiks izmaksāta par uh, projekta sākotnējā fāzē ar šos uh, zaudējumu sekšanu. Nu, te ir runa par, uh, par mitrājiem, par uh, eh, pļavām, tātad, ja tiktu nodrošināta eh, apūļņošanas pasākumu, tas noteikti uzlabotu lauksaimniecības stāvokli. Tas eh, savukārt varētu arī laika gaitā novest pie lielākas putnu sugu daudzveidības patiesībā. Bet ietekmes izvērtējuma vietējā pašvaldība nāca pie secinājuma un uzsvēra, ka mm, kultūras, kuras, kuras vajag savukārt izraisīt, uh, biodiversitātes, biodaudzveidības zudumu eh, teritorijā netiks audzēts, netiks pieļauts šādu kultūru audzēšanu. Un lūk, jo tas būtu drusciņi padaudz. Tāda lūk bija sākotnēja atzinuma. Un šie pārdevības pasākumi tika pieņemti basoties atkārtot ietekmes eh, uz vidi izvērtējumu. Tie ir eh, fiksēti pašā izvērtējumā kur ir strikti eh, noteikts eh, pārvaldības plāns un kāda pasākuma ir pieļaujama, kāda nav. Tā kā, kā es sacīju, runāju par klasifikāciju un pārvaldību. Nu, tie ir nacionālās kompetences eh, jautājumi, un attiecīgi dalībvalstu tiesām arī iespēja pieņemt lēmumus šai sakarā, nu, kas attiecas uz vidas tiesību aktiem par klasifikāciju sevišķi, ja? Tātad ir iespējams panākt to, lai tiktu pārvērtēts pasākums, veikts atkārtots e, izvērtējums un kā sniegt kompensāciju nepieciešamības gadījumā un precizēt, kādiem mērķiem šī zeme var tikt izmantota. Un tas viss ir veikts atbilstoši ar apstākļiem aktiem. Paldies e, vārds kolēģiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, paldies um, arī lūgumu rakstā autoriem, kas ir šeit ieradušies šodien, lai mūs iepazīstinātu. Jā, šis uh, kanāls. Um, tika veidots ar domu, lai nodrošinātu papildus apūdņošanu attiecīgajās teritorijās un uzlabotu lauksaimniecības stāvokli. Tā bija tā pamatdoma. Vēlos norādīt, ka puse no šīs teritorijas, kas tiktu apūdņot pēc uh, šikānā celtniecības ietilpst Natūra eh, 2000 ehm, projektu darbības jomā. Protams, to nedrīkst eh, ignorēt, lai gan tas atstāja arī negatīvu ietekmu uz reģionu lauksaimniekiem. Un šādā gadījumā, ja nu, ja nu viņa nāks ciest, eh, tad viņa nepieciešama kompensācija. Ietekmes uz vidi izvērtējums no 10. gada oktobra un nosaka, ka reģionos, kur ir aizliegta irigācija, aizliegta apūdņošana, jāveic pētījumi, lai noteiktu, cik tad eh, savietojumi varētu būt šāpūdņošana ar putnu turpmāk eksistenci reģionos. Nu, faktiski šādi pētījumi arī līdz galam nav pabeigti. Katrā ziņā es neesmu dzirdējis par, par eh, šādiem pētījumiem, projektiem. Un tāpat arī tiek domāts par to, ka daļu no šī ūdens varētu izmantot kā termūdeni. Un eh, tātad eh, paradoksāli arī tas, ka šiem projektiem ir tikai vai viens un tas pats eh, nosaukums. Tātad aploņošanas projekts un ūdens piegādes projekts. Lai gan būtībā ir divi projekti. Domāju, ka šī petīcija, šis lūguma raksts jāaptur atklāts, lai skatītos, cik daudz no šī ūdeņa var, var izmantot un kas būtu jāmaina jāsās, lai atlikušo ūdeni manējot eh, izmantot arī vietējiem iedzētājiem, kā, kā dzeram ūdeni ļaut izmantot. Tas būtu maķinīgi dīvaini, ja būtu, lūk, eh, šāds te makāns kanāls izbūvēts, kura mērķis ir eh, mainīt tātad šo tūkstošaino vidi, padarīt to par, par um, īpaši aizsargāto teritoriju putniem, um, kur būtu mitrāji, un savukārt uh, dzeram ūdens, uh, kas arī varētu plūst caur šo kanālu, netiktu, netiktu pieļauts, uh, ja tie iecetāji nevarētu izmantot šo ūdeni saviem nolokam, tas būtu ļoti dīvaini. Ceru, ka turpinās izpētījumu. Paldies! Jā, vielen dank! Lielas paldies! Nē, ka būtu citi komentāri. No komitejas puses, nu tādā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs vairs varētu reaģēt, un tad savukārt es ir tieši secinājums. Tad lūdzu, lūgumraksta autoram vārds vēlreiz. Paldies priekšstādātāji. Paldies arī visiem par uh, komentāriem. Nu, vēlos uh, uzsvērt, ka mēs šeit uh, nerunājam par šo reģionu klasifikāciju atbilstoši to 2000 projektiem. Protams, vajadzētu arī par to parunāt kādai ganē, bet ne tāds ir mūsu mērķis. Desmitajā gadā veiktais uh, ietekmes uz vidi izvērtējums nav adekvāti ņemts vērā un eh, izpildīts. Zemes īpašnieki, kuri varētu pretendēt, tātad, kur, kuri gribētu saņemt ūdeni, to nesaņem, un nu, tas ietekmēs negatīvi viņu uzņēmējdarbības modeli un tā. Un, tas, ka šī zeme tev ir pārdalīta, viņiem rada zaudējums, un bieži vien viņi pat um, joprojām vēl nezin, vai tad uh, pa viņu zemēm Te ceļš soļoties ūdens vai nē. Tā kā mums nav pretensija pret veikto klasifikāciju, bet mēs gan vēlētos, lai turpinātos pētījumu, kas tad uzrādītu, vai šī apūdeņošana ir iespējama un ir savietojama ar putnu turpmāko eksistenci šajos reģionos vai nē. Lūk, tāds bija mūsu mērķis mūsu lūguma rakstam, un uh, to esam atbraukšie šodien aizstāvēt. Un ja šāda pasākuma nebūs, tad uh, cilvēki turpinās pamest šos uh, reģionus, turpināsies nabadzība reģions aizvien tālāk slinks nabadzībā. Un, lai gan eh, Hortā šobrīd tas brīdis, kad to varētu mainīt, ka lietas varētu pagriezt eh, pretējā virzienā. Kā vēlreiz vēlos uzsvērt, ka te nav runa par eh, šo reģionu klasifikāciju atbilstošanā to 2006 projektiem, bet gan par to, ka, ka mm, jā, jāturpina pētījumi. Paldies! Paldies, ka iedāties! Un, uh, skaidri un gaiši klāstījāt savu problēmu. Nu, varbūt uh, dialogs izcēlīts starp reģionu komisiju. Nu, un tā varbūt šī situācija samjāsas tagad. Pirmais secinājums. Mēs nevaram aizvērt šo lūgumu rakstu, tas paliks tātad uh, mūsu darba kārtībā. Nu, kopsaukumā jūs pats pareizi sacījāt, ka runa par savietojamību. Starp ūdens piegādu un aizsargājumu zonām ar iespējama mierīga līdzās pastāvēšanu. Un, uh, un, un, um, mēs uh, nosūtīsim atklātu vēstuli attiecīgajām iestādēm. Nu, šādi jautājumi arī uzdosim, vai ir iespējams lūk, šāds savietojums. Vai kaut kas būtu jāmaina attiecībā uz tāpat ekonomisko izlaitojumu izmantojam. Un vēl jautājums par kompensāciju, kas arī gan svarīgs. Nu, izklausās pēc kompromisa, manuprāt, ne? No nu, vienas puses notiek kaut kāda iejaukšanās, un otrs puses tad, tad ir zinām, kompensācija, un tad eh, kas var pretendēt šo kompensāciju, un kāda veida kompensācijas var pastāvēt. Nu, tas droši vien būtu jāskaņo komisijas redz, ka, zinām, grib no ab, abām pusēm. Mēs, protams, nevēlamies, lai aizsargāmās zonas izsustu, mēs vēlamies floru un faunu aizsargāt. No otras puses, mēs nevēlamies arī apgrūtināt reģionu ekonomisko attīstību. Nu, lūk, ap šīs lietas jāmēģina samienāt. Eh, un, eh, attiecīgi, lūgumraks paliek atvērts, nosūtīsim to tālāk atbilstošajām iestādēm un tad vēlēsim šajā komitē. Paldies, paldies abiem lūgumrakstu iesniedzējiem, ar to izslēdzam šo punktu. Paldies, ka ieradāties un pārējiem pie nākamā lūgumrakstā. Un vēl viens Spānijas, vēl viens Spānijas lūgumraksts. Kristobās Ogado Lās iesniedz, Spānijas valsts piedarīgais, par augu aizsardzības līdzakļiem, kaitēkļiem un augu slimībām. Lūk. Ja lūgumraks tiesnieks ir mūsu vidū, tad ļoti eh, labi, dosim viņam vārdu. Nu, Kristabāls eh, Agado Lāza, jūs kā lūgumraks tiesnieks, varētu viņu stādīt priekšā. Esiet sveicināti, paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties šeit lūgumrakstu komitejā un vēstīt jums eh, par to, kas rūp Valencijas lauksaimnieku asociācijai. Šobrīd augļu dārzeņu nozare šai reģionā piedzīvo ļoti smagus, grūtus laikus, mums trūkst auga aizsardzības līdzekļu, eh, un šāds trūkums ir jūtams visā Eiropas Savienībā. Um, mums ir nopietnas eh, tīri ekonomiskas dabas problēmas, uh, daļēji tāpēc, ka komisija ir ierobežojusi importu no trešajām valstīm. Eh, situācija tiešām ir eh, skumja un uzskatu, ka ir eh, pienācis laiks par to runāt arī šādā līmenī, lai ko mainītu. Noteiktie aizliegumi Ehm, šī brīža sistēmas efektivitāte, arī inspekcija efektivitāte ir apšaubāma, ehm, ir ļoti tādas bīstamas, ehm, dramatiskas situācijas arī kaitēkļi ir savairojušies, dzīvo cepuri kuldami, un kā tad, lai mēs šādu kaitēkļu sabojātu produkciju pārdodam, salīdzinot 10. gada un 14. gada datus, eh, Mača Negra sauc šo eh, kaitēkli. Eh, tagad tas jau ir konstatēts 35 piecos gadījumos, un tas ir nepieņēmami. Eiropas komisijā ir ieņēmusi tādu augstprātīgu nostāju, eh, saka, ko tad tie zemnieki tur ņemās, un tas nav pieņemami. Eh, tad, kad tika ieviests eh, šis importa aizliegums, mēs konstatējām piecas šī kaitēkļa perēkļus. Un tā, tā, tā, un tagad šo, šādu kon, kon, gadījumu skaits aug augumā. Redziet, Mm, paradoks ir tāds, ka no vienas puses ir kopienas līmeņa e, struktūras pašas nepilda savus, e, savas saistības e, pašā Dienvidā Afrikā bija šīs slimības uzliesmojums, un, nu, tā plosās eh, pie mums un Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra to visu atzīst, neapšauba. Un es domāju, sacīt, ka tas nav pieņemami, būtu maigi teikt. mēs esam jau runājuši skaļā balsī, sūdzējušies par šo situāciju, Un tāda situācija ir ne tikai pie mums, arī Itālijā, Grieķijā, valstīs, kur tiek audzēti citrus augļi. Mm, šeit nav runas par uh, tirzniecības barjerām. Šeit ir runa par papildu produktiem, šeit nav runa par to, ka mēs prasītu grozīt kaut kādas starptautiskās tirzniecības nolīgumus. Uh, šeit nav runa par uh, kaut kādu kontinentu vai pusložu, tur, tur savstarpējo konkurence. Paskatīsimies uz skaitļiem. 9. un 13. gads uh, ir nākoši klāt astoņi savulaik nezināmi, pie mums nepazīstami uh, kaitēkļi, uh, un tagad jau ik pa septiņiem mēnešiem konstatējam, ka ir jauna slimība, jauns kaitēklis, un esošais augaisardzības līdzekļu arsenāls ir krietni par švaku, oficiālajā vēstnesī gal galā ir uzskaitīti uh, atsevišķi daži kaitēkļi, eh, kur apkarošanai tad tiek piešķirts atbalsts vai, vai kādas uh, tātad atkāpes, uh, bet kaitēkļi ir jauni, tie nāk klāt un situācija pasliktinās. Šādā veidā mēs nevaram turpināt uz spēles eh, ir likta mūsu nozares nākotne, izdzīvošana un eh, šie kaitēkļi izplatās arī apgūst jaunus reģionus. Eh, no Portugāles te ir salīduši pie mums daži uh, un izplatās eh, citviet eh, arī Eiropas kontinenta dienvidos. Vēl pirms pusotra gada mēs eh, cēlām trauksmi Eiropas atbildīgo dienestu līmenī un norādījām, ka tāda elementāra modrība un prevencija šai fāzē ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai nepieļautu šī ārkārtīgi bīstamā kukaiņa izplatīšanos Eiropā un Redziet, tā nelaime ir tāda, ka šis kukainis eh, pats ir eh, ļoti ļauns, eh, bet arī pārnēsā vēl mikroorganismus, baktērijas, kas ir bijušas izplatītas citviet pasaulē, Āfrikā, Amerikā, arī, arī jau Ziemeļamerikā un posta citrusaugu uh, plantācijas uh, Brazīlijā tīpaši, kur uh, bija nācās uh, īsā laikā nocirst 24 miljonus uh, citrus kociņu, un mūsu tātad dienests uh, lēš, ka šis kaitēklis zibens ātrumā spētu izplatīties vidusjūras basēnā, kā rezultātā mm, pār, tiktu pārvilkts treknes krusts uh, uh, citrus kopībai uh, šajā pasaules daļā, un līdz šinējie pretpasākumi uh, ir izrādījušies nepietiekami, un šeit, domāju, parlamentam būtu jānostājas mūsu pusē, jāvērš pie uh, citām ES institūcijām tā, lai nekavējoši tiktu rasts risinājums un tiktu atvēlēts pietiekams finansējums, eh, administratīvie resursi, eh, lai tiktu glābts, kas glābjams, un eh, šis kaitēklis un tā pārnēsātie mikroorganismi neizplatītos. Šeit mūsuprāt ir nepieciešama jauna direktīva, jauni standarti, tāds kontrolas pasākumu kopums, lai tas viss būtu efektīvi. Mums ir jāsako tam bargajam režīmam, kāds ir ASV, eh, Amerikas eh, kontinentā, eh, arī importam ir jābūt kontrolētam, jābūt inspektoru apritei, iespēja nozīmēt inspektors uz izcelsmes valstīm, uh, Eh, nu vismaz selektīvi eh, un vismaz eh, uz Dienvidā Afriku, kur šī, šis kaitēklis ir īpaši izplatīts, tā lai mm, galbeigās varētu tikt izveidots tāds kā pozitīvs saraksts varbūt ar tiem, tiem importētājiem, kurus kur šis kaitēklis tātad nav klātesošs tā lai Eiropas tirgu nenonāktu sabojāta produkcija un lai mūsu nozare netiktu izpostīta. Atvainojos, ka mums eh, zemniekiem nācās spērt šādu soli, eh, celt eh, to šādā līmenī, bet ir pienācis laiks arī parlamentam šeit iesaistīties, lai glābtu citrus augļu nozari Eiropā. Paldies! Paldies lūgumraksta iesniedzējiem. Es ļāvu jums mazliet eh, ilgāk runāt, tāpēc, ka lūgumrakstā ir eh, diezgan daudz dažādu problēmu apskatīts. Mēs īstenībā varētu šeit pat eh, trīs lūgumrakstus iesniegt. Un tā kā tas ir mazliet komplicēti, tad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Vispirms izteiksies Wolfhard, Wolfhards Rainerts. Lūdzu. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es runāšu tikai un vienīgi par to, ko logumraksta autors minēja pašā sākumā. Tātad par šiem pieļaujamajām normām importam šai eh, sakarā eh, viss ir skaidrs un nepārprotams. Ja mēs rīkotos tā, kā lūguma rakstautori vēlas, mēs nonāktu pretrunā ar mūsu saistībām, ar PTO noteikumiem, jo tur ir panākt vienošanās par sanitāriem un fitosanitāriem pasākumiem, kas mums uzliek par pienākumu noteikt šādas pieļaujamās vērtības, apjomus importam. NMRLai 0,1%, kur tātad eh, pieteicējs, eh, pieteicējiem ir pienākums pamatot, ka augstāks MRL eh, ir neradītu sarežģījumus vai neapdraudētu patērētājus. Un visādi, tas ir visādi citādi mūsu rokas, tā teikt, ir sasietas. Varbūt mans kolēģis spēs sacīt ko vairāk. Šeit ir arī citi sanitārie un fitosanitārie aspekti, par kuriem neesmu kompetents izteikties. Nu, labi, manā sarakstā rakstīts. Katrāns metīs jūs, manā sarakstā es atvainojos, ka varbūt nepareizi jūs izrunājam, bet katrā ziņā jums eh, vārds tagad lūdzu. Man. Paldies, priekšsādātāji. Komisija pirmkārt vēlas atzīmēt, ka principā varam piekrist lūgumraksta autoram. Eh, pasākumi, kontrol, importu kontrolas pasākumi ir eh, jāspēcina visai importa sistēmai nāktos kļūt efektīvākai iedarbīgākai. Un tas izpaužas divēji. Pirmkārtām, pieņemot atsevišķus uh, lēmumus uh, par kādu noteiktu produktu, par kādu noteiktu kaitēklu no kādas noteiktas avotu valsts. Un uh, tas ir tas, ko jūs minējāt, uh, proti citrus augļu imports no Dienvidāfrikas Otrs līmenis ir pārmaiņas mūsu fundamentālajā līmenī, mūsu tātad eh, pamata lēmumos, piemēram, kas regulē augu, augu izcelsmes produkcijas importu. Pirmajā līmenī vēlētos pasītrot, ka pagājušajā gadā pieņēmā nošķiet visstriktāko importā regulējumu eh, kas regulē, kas tiešā veidā skar citrus augu, augļu importu no Dienvidāfrikas. Jūs pats piesaucāt šo te lēmumu. Šis lēmums uh, kļuva saistošs jūlija beigās, importu sezonas uh, vidū, tieši citrus augļu, Dienvidāfrikas citrus augļu importu sezonas vidū. Tur uh, bija arī visi citi iespējamie rīki un iespējas uh, importa regulēšanai Eh, tostarp eh, iespēju pieprasīt eh, apliecinājumu tam, ka izcelsmes vieta ir brīva no kaitēkļiem, ka ir veikti visi testi, novākšanas vietā, apstrādes vietā, ka ir izsakojamība, visas reģistrācijas ir atbilstoši veiktas, pirms eksporta pārbaudas visas veiktas, kā arī tātad intensīvāka pēcimporta kontrole jau uz Eiropas zemes. Un, mm, tas viss tiek apstiprināts. Kas no tā visa sanāca? Dienvidāfrikas atbildīgā dienesti laicīgi saprata, ka nespēs to visu garantēt un nodrošināt un izpildīt, un uh, pāris nedēļas pēc uh, šī lēmuma spēkā stāšanās uh, piecas kravas pār, pārtvērām uh, kur bija tātad, kas bija kaitēkļi bojātas, un tad Dienvidāfrikāņi paši apturēja importu, citrus augļu importu uz Eiropu. Un, un tālāk šai ziņā nekas vairs nav noticis. Nu, kas mums atliek? Skatīsimies, kā situācija attīstās. Tagad tuvojas pirmā reize, kad, kad šie mūsu, šīs mūsu prasības kļūst saistošas visam ražošanas ciklam Dienvidāfrikā. Afrikā nevis tikai importam. Un eh, tad paskatīsimies, kā, kā, kādas pārmaiņas būs eh, kaitēkļu skarto eh, augu produktu dinamikā, skatīsimies, vai jaunā sistēma ir efektīvāka, un turklāt tas atbilst arī mūsu startautiskajām saistībām un pienākumiem, jo, lai kādus ierobežojošus pasākumus mēs pieņemtu, tam pamatā ir jābūt objektīvam riska izvērtējumam, uh, Tām ir jābūt eh, samērīgam eh, un efektīvam eh, pasākumu kopumam. Un, ja runājam par otro līmeni, tad mūsu priekšlikums, jaunas augu veselības regulas priekšlikums, paredz stingrāku režīmu, tas paredz iespēju mm, noteikt īslaicīgus profilaktiskus ierobežojumus Parlaments to savā plenārsesijā 15. aprīlī pagājušajā gadā konceptuāli atbalstīja. Eh, parlaments vēl mazliet piegriezas krūves, un šobrīd šis eh, priekšlikums tiek eh, izskatīts padomē, un ceram, ka Latvijas prezidentūras vadībā un gādībā padome apstiprinās mandātu jau trialogam ar mums komisiju un jums parlamentu. Uh, Un eh, jāteic, ka padomē atšķirs eh, viedokļi par to, cik bargi mums ir jāregulē imports. Un eh, atliek tikai cerēt, ka tiks rasts kompromiss. Visbeidzot, noslēgumā mums ir kopumā jāpārskata citrus augļu importam piemērojamais režīms ne tikai no Dienvidāfrikas, bet jebkuras trešās valsts, no Brazīlijas, Argentīnas un tā tālāk Un eh, tehniskā līmenī saruna tiks uzsākta pavisam drīz eh, mūsu pastāvīgajā eh, komitejā, šķiet šomēnes, vēl šomēnes, ar mērķi vienoties par to, kādas importam piemērojumās prasības un režīms būtu visefektīvākais. Varu minēt vēl pāris piemērus, bet es tā noprotu, ka laika nav daudz. Eh, jebkurā gadījumā esam jūsu rīcībā, esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt jums paskaidrojumus. Paldies, komisija! Nu, vēl kādi daži kolēģi pieteikšies no komitejas, un vēlāk es arī kā komitejas pārstāvis izteikšos. Jā, delegācija. Jā, paldies. Priekšstādātāji. Uh, eh, Eiropas Tautas partija grupas uh, Spāņu. Uh, uh, deputātu vārdā tiešām pievienojos eh, tautiešiem, kas aicināja efektīvāk vērsties pret eh, šādas, eh, šādu kaitēkļu iespējamo ienākšanu Eiropā, nosakot bargāku kontroli, lai pasargātu mūsu lauksaimniekus, protams, atbilstoši starptautiskajām normām un saistībām bet situācija ir nopietna un ir jāpieņem ļoti grūti, smagi lēmumi, Uh, bet uh, tikpat grūti un smagi klājas mūsu augļkopiem. Uh, daudzi lauksaimnieki zaudē ticību, ja kādām runām par brīvu tirzniecību, ja netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis. Šī brīža direktīva ir nepietiekama uh, Uh, vecie, vecais arsenāls vairs nav iedarbīgs pret šiem jaunajiem kaitēkļiem un, un, un uh, parazītiem. Uh, un mums ir jābūt um, jauniem, augstākiem, bargākiem standartiem, kas tiktu piemēroti trešo valstu importētai produkcijai. Mums ir jābūt iespējai apturēt produkcijas importu, ja situācija to paģēra un aicinu komisiju rīkoties uh, tā, lai uh, apdraudējuma apstākļos krīzes situācijā būtu iespējams uh, spērt tādus izšķirīgus soļus. Lūguma raksta iesniedzējs jau norādīja, ka esošā sistēma nespēja, nav efektīva jaunajā situācijā. Uh, un kamēr beidzot tiek pieņemts lēmums par importu apturēšanu vai kaut kādu robežas slēgšanu, kaitēkļi jau ir nokļuvuši pie mums, un um, šīs slimības un kaitēkļi ir vairāki, un uh, tiešām gaidu, kad komisija sniegs atbildes par to, kā tā atbalstīs cīņu ar visiem šiem uh, kaitēkļiem. Paldies! Jā, pieminēju, ka Es, eh, kā lauksaimniecības un šīs komitejas loceklis, vēlos ko piebilst. Problēma, protams, tiešām ir um, aktuāla. Te ir un par starptautisko tiesniecību. Bet mūsu lauksaimnieks tas vienmēr um, sadusmo, ka ievestie produkti, no, nu, augļu dārzniecība tā tiek. Uh, ražot un iemest pēc eh, citiem kritērijiem nekā savienībā. Pirmkārt, tas pārkāp eh, konkurences normas, jo šamēm tur ir vieglāk, un otrkārt rodas arī risks, eh, apdraudējums iecirtējumu tirgumu, ka tiek iecirtējumi ieskapēti, ka apšaubāmas kvalitātes produkti. Nu, ir jāpēstā, bet tā šis mehānisms būtu efektīvāks un vai pret to cīnīties, protams, vienlaikus. Uh, um, nepieliekot punktus starptautiskās tirzniecībās. Es skaidrs, ka to mēs neviens nodaudēm, bet nepieciešami attiecīgi līdzekļi. Ja sevišķi tie nepieciešami tādēļ, ka e, Eiropā ļoti ierobežojuši pasākumu attiecībā uz e, pesticīdu izmantošanu, nu, lūk, ja tagad tādi jauni kaitīgi organismi, kas tiek iebecāti Eiropas Savienībā, e, pret kuriem mums grūti cīnīties, jo, jo nu, lūk, nav adekvātu vielu mehānismu, ko pret tiem cīnīties. Lūk, tā kā ir nepieciešams uzlabot šo stāvokli ar auga aizsardzības līdzekļiem, un ir nepieciešams ietekmes izvērtējums attiecībā uz dažādu vielu, tur aizvietošanu. Un, protams, lai noteikti jauns atļaujas vai aizliegums nepieciešams ietekmes izvērtējums. Tātad, ja jauns kaitēklis, nepieciešami jauna apkarošanas līdzekļi, nu tad par to ir sākumā jādiskutē. Un tas neatiec tikai uz jūsu reģionu, tas attiec arī uz Centrālo un Ziemeļa Eiropu. Mm, arī tur ir da daži piemēri, ja, ka, ka tā tad, um, nu, tiek ievestāti zināmi organismi, par kuriem nav efektīvi tātad uh, cīņas līdzekļi. Ja, parlaments ir pieņēmis diezgan restriktīvi nostāju, kā, bet mēs esam jūsu uh, pusē patiesībā. Ir jāuzmanās runājot par uh, pārtiks līdzakļiem, ka tātad pirmkārt, ka ir vienlīdzīga konkurence un tiesniecības noteikumi, un otrkārt, ka ir pareizie standarti un ka adekvāti funkcionē kontrolas sistēma. Jā, nepieciešama uh, varbūt striktāka kontrola kaut ko atzinēja komisija nepieciešama attiecīgi pasākumu. Tā kā, nu, lūk, darīsim tagad sākumā, tagad vārds vēlreiz uh, lūguma raksta autoram, un tad es vēl. Um, īsi rezumēšu šīs komitejas vārdā, bet, kā es sacīju, tad jūsu lūgumraksts ir, tad tiks, nu, tiks iesniegts arī lauksnesīs komitejā, jo, ja runa par daudzgadsības līdzekļiem, tad, nu, tie ir plaši, nu, tātad jautājumu loki, savies veselība, tirsniecība, konkurence, kas tur turētu esam programmu sastādīt, tā kā šis lūgumraksts tiešām ļoti svarīgs, un liels paldies jums par šo iniciatīvu un par to, ka iedāties. Tā kā jums ir iespēja tagad uh, teikt dažs no slēguma vārdus, un tad es uzzināšu. Muchas gracias, presidente, también por el enfoque que le ha dado. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par eh, to, kā jūs eh, laipni mūs izpratāt un esat mūsu pusē. Un, redziet, mēs neesam gatavi situācijai, kad ik pēc septiņiem mēnešiem pār mūsu robežām ienāk kāds jauns kaitēklis. Mēs vienkārši nespējam stāties pretī šādai invāzijai. Uh, ar, ar esošo, esošiem instrumentiem. Un pasaulē vēl ir daudz neskaitāmu kaitēkļu un slimību, kas viss tīko nonāk pie mums. Un šeit mēs esam absolūti netaisnīgā, vājākā situācijā. Paldies! Paldies! Tad man būtu šāds priekšlikums komitējā. Pirmkārtām šo lūgumu rakstu mm, atstājam atvērtu. Un Lauksaimniecības komitejai mums vajadzētu nosūtīt šo lūkumu rakstu. Šeit es arī lūkšu sekretariātu nevis vienkārši nosūtīt, bet pieprasīt uh, lauksaimniecības komitejas atzinumu, tā lai mēs saprastu, ko lauksaimniecības komiteja domā par šo jautājumu. Šķiet, ka arī uh, specializētā komiteja nodarbojas ar tādiem pašiem problēmu jautājumiem kā mēs. Protams, tā kā šeit ir saikne ar starptautisko tirsniecību, mums vajadzētu informēt arī starptautiskās tirsniecības komiteju. Galu galā te ir runa par pārtikas produktiem, par tirsniecības stratēģijām, līdz ar to ir jāinformē abas šīs komitejas. Arī šeit mēs gribētu zināt, ko e, domā starptautiskā tirsniecības komiteja. Vēlreiz vēl paldies lūgumrakstiesniedzējiem. Jūs jau redzējāt, ka diskusijās e, šī e, problemātika mums ir labi saprotama. Vēlreiz vēl paldies! Tad eh, tagad pievērsīsimies nākamajam lūgumrakstam. Un te ir runa par eh, lūgumrakstu, ko ir iesniegusi Annemarija Groshansa, Vācijas valsts piedarīgā, un tā ir iesniegta bioķīmijas profesoru vārdā, Nobela prēmijas laureāti. Un e, šeit ir runa par drozofilu atbrīvojumu no veterinārijām pārbaudēm pie es ārējām robežām, kas tiek veikts saskaņā ar direktīvu 91.4.496 un komisijas lēmumu 2007.275. Sirsnīgi sveicam mūsu vidu um, e, logumrakstu iesniedzēju. Bioķīmijam, atkal lauksaimniecības studējošam, vienmēr ir uh, radījusi bailes. Pirms eksāmeniem vienmēr um, drebēju bailēs un baidījos no profesoriem un tā tālāk. Tāpēc arī nedaudz smaidu jūs piesakot. Vēlējos vienkārši paust savu cieņu. Nu, paldies Dievam, šodien esmu priekšādātājs. Tas ir tas labākais. Došu vārdu lūgumrakstiesniedzējai. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar savu lūgumrakstu. Danke für die Erteilung des Wortes un. Es paldies, ka devāt man vārdu. Paldies arī priekšādātāji par to, ka šodien varam diskutēt vēlreiz par šo lietu. Es atkal esmu šeit ieradusies uh, eh, lūgumas tiesniecēju vārdā, lai uh, vērtos pret veterinārijām pārbaudēm pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Tātad šeit ir runa par drozofila melanogaster importu. Tātad šeit ir runa tikai un vienīgi par drozofila melanogaster, nevis par citām uh, bušķiļu vai kukaiļu sugām. Tātad drozofila melanogaster. Tā ir uh, mušiņa, kura nav nekādā veidā saistīta ar slimībām un arī nespēja pārnēsāt slimības. Bija medicīnas pētījumi Eiropas uh, Savienībā ar ir apdraudēti šo kontroļu dēļ. Tiek izdarīta ļoti negatīva ietekme uz uh, biomedicīniskajiem pētījumiem. Doktors Keins, kas arī vēlāk runās no Konektikutas, viņš ir apstiprinājis šo negatīvo ietekmi, viņš arī mums uh, tālāk un detalizētāk pastāstīs par to, kāda tieši ir šī ietekme. Uh, Esam iesnieguši arī rakstveida paskaidrojumus, ko, uh, ka, ka, kas ir saistīti tātad ar Džozefila Melagaster ieviešanu. Ir skaidrs, ka uh, lidostu iekārtojums Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgs, un uh, tāpēc arī esam iesnieguši dažādus piemērus lūgumrakstu komitejai. Tātad uh, Eh, piemēram, ja runa par mm, DHL sūtījumiem, tad tie vienkārši tiek nosūtīti atpakaļ. Eh, bet sūtījumi ar FedEx savukārt bez jebkādām kontrolēm tiek laisti cauri. Apvienotajā karalistē situācija ir tāda, ka eh, sūtījumi no Drozov, Drozovila sūtījumi no Indiānas štata ASV parasti uh, nokļūst uh, gala mērķī. Tātad uh, te ir runa par FedEx sūtījumiem uz Stenstedas uh, lidostu, taču Stenstedā nav nekāda dzīvnieku labturības centra atšķirībā no Hītrovas lidostas. Un tas nozīmē, ka sūtījumi uz Stenstedu tiek nosūtīti atpakaļ. Uh, Un uh, Bloomingtonā zina, ka ar FedEx nevajag sūtīt, jo no dažām valstīm šie FedEx sūtījumi tiek uh, nosūtīti atpakaļ, neatvērti, savukārt citās valstīs tie tiek pieņemti. Uh, Polijā tiek pieprasīti testi, kurus nevar nekādā veidā veikt, jo um, profesori to arī apstiprinās, ka uh, dzīvnieku uh, testus nevar veikt. Uh, ar drozofilamilonagaster, drīzāk tie attiecas uz, uz zirgiem, suņiem, kaķiem un tā tālāk. Tātad nevienā valstī nav speciālistu, kas varētu izvērtēt drozofila melanogaster veselības stāvokli. Protams, mums šeit ir arī piemēri par sūtījumiem, kas ir nosūtīti atpakaļ, un te ir runa, piemēram, par Vāciju, uh, vairākas universitātes, kas ir bijušas Rozafila saņēmējas. 14. gadā no marta līdz jūnijam tie ir bijuši 14 sūtījumi, kas ir nosūtīti atpakaļ neatvērti, tāpēc, ka ir bijuši Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumi. Manuprāt, šāda rīcība vēršas pret iekšējo tirgu. Uh, īsnībā tiek pārkāpta pati iekšējā tirgus ideja Eiropas Savienībā. Un noslēgumā vēl personīga piezīme. Es eh, lūgumrakstu iesniedzēju uzklausīju arī priekšējo lūgumrakstu, izpētīju, uzklausīju arī komisijas teikto, un es brīnos, ka eh, šajās intensīvajās kontrolēs, kas eh, tiek attiecinātas uz drozofila melanogaster, kas uh, nāk no laboratorijām, no kontrolētiem centriem un kas tiek sūtītas uz laboratoriju, kāpēc tiek piešķirts tik daudz uzmanības. Un no otras puses, eh, ārkārtīgi daudz kaitēkļu var iekļūt Eiropas Savienībā bez jebkādām kontrolēm. Tagad es gribētu dot eh, vārdu Okeina kungam no Kembridžas universitātes. Thank you. I, I want to... Paldies! Es gribētu sniegt jums pētnieku viedokli par šiem jautājumiem. Pirmkārtām, drozofila melanogaster uh, dzīvo brīvā dabā. No uh, eh, 1910. gada tas, tās tiek izmantotas laboratorijās, uh, daudz izmantotas un vispār netiek nekādā veidā ietekmēta dzīvnieku vai cilvēku veselība. Tāpat arī divas Nobela balvas, ko ir ieguvuši Eiropas pētnieki, uh, Fullārda kungs no Tīvingenes un Hofmans no Strasbūras tad, tad ir iegūtas ar šo mušiņu palīdzību. E, tas ļauj, e, piemēram, pētīt e, cilvēku gēnus. Drozofila melanogaster mums ļoti palīdz strādāt ar šiem jautājumiem. Pēdējā gadsimta laikā jaunu uh, gēnu krājumu apmaiņa pētnieku sabiedrībā visā pasaulē ir eh, bijusi noteicošā, lai ģenētiskie pētījumi dotu labus rezultātus. Eh, pagājušajā gadā drozofila pētniecības sanāksmē eh, Čikāgā viens runātājs aprakstīja to, ka šie krājumi ir patiešām ļoti noderīgi. Viņš arī parādīja tos visiem klausītājiem. Lūk, šeit kastītē man priekšā. Jā, tā tad ir problēma. Un komisijas atbildē Es eh, dzirdēju, ka it kā nav problēmas, bet ir problēma. Piemēram, eh, pavisam nesen viens no maniem studentiem lūdza eh, drozofilu sūtījumu no Amerikas, un šis sūtījums pazuda Stensedā. Es pazīstu daudz pētniekus, kuri saskarās ar līdzīgām problēmām. Tātad no pētnieku viedokļa pašreizējais režīms izskatās loģiskas papīra, bet praksē tas vienkārši nedarbojas. Tas nav paredzēts šādiem uh, nelieliem bezmugurkalniekiem, ko izmanto pētniecībā. Līdz ar to tiek uh, radīts ļoti liels kaitējums Eiropas pētniecības laboratorijām, jo tās nevar iegūst uh, krājumus, jo šie krājumi galvenokārt ir Japānā un ASV. Un atklāti sakot, uh, lielākā daļa Eiropas pētnieku nāk no turienes. Es esmu pirms tam iesniedzis arī vēstuli ģenētisko krājumu centra direktoram ASV, Un uh, viņš man atbildēja ļoti labi uh, aprakstīja, kādas ir šīs problēmas. Tātad galvenokārt te ir runa par FedEx sūtījumiem uz Stanstedu. Uh, lielu uh, dzīvnieku pārvažu centra izveide prasa ļoti lielas investīcijas. Uh, pētniekiem arī nav informācijas par to, kā uh, importēt šos krājumus. Un tāpat arī ir ļoti liela transportēšanas izdevumi un tiek tērēts ļoti daudz laika. Otrakārt, inspekciju izmaksas ir neproporcionālas, uh, ņemot vērā to, ka uh, šajā sūtījumā ir tikai drozofila melana gaster no medicīnas laboratorijas. Uh, Pagājušajā nedēļā es izpētīju maksas Lielbritānijā attiecībā uz muitas uh, Uh, izmaksām. Un atklāti sakot, šīs izmaksas attiecas uz zirgiem, un zirgi noteikti ir ārkārtīgi atšķirīgs uh, objekts no šīs te kastītes. Tad te ir runa par 10 eiro vai 10 uh, dolāriem, kas tiek iztērēti, lai nosūtītu paciņu ar avio pastu. Un īstenībā nelielai laboratorijai kas eh, vēlas saņemt apmēram desmit eh, sūtījumus gadā, šīs izmaksas ir neproporcionālas. Ir ļoti vienkārši pasūtīt šos sūtījumus internetā, bet pēc tam tie kaut kur pazūd stānstedā. Uh, eh, īstenošana dalība valstīs ir ļoti atšķirīga, šie importa ceļi atšķiras valstīs. Kaut gan ir skaidri norādīts, ka sūtījumā ir Džozefila Milano Gaster, uh, Eh, šī īstenošana tomēr ir atšķirīga. Dažās valstīs netiek veiktas nekādas kontrolas, kamēr citās valstīs šī kontrola ir ļoti stingra, un eh, tā, tā ir katastrofa pētniekiem. Lielākie krājuma centri ASV un Japānā varētu uh, nodrošināt atbilstības darbu par nelielu maksu, bet galvenokārt uh, mēs uh, pasūtam šos sūtījumus no nelielām pētniecības laboratorijām, kuras īstenībā mums izrāda pakāpojumu nosūtiet, nosūtot mums savus krājumus, un uh, izmaksas uh, šīm laboratorijām būtu pārāk uh, neproporcionāls. Tātad īstenībā te ir runa par 24 stundu iepriekšēju paziņojumu par sūtījumu, un tas arī nav reāli, tāpēc, ka šīm laboratorijām ir pašām savi laika grafiki, kas ir jāievēro. Šīs problēmas varētu atrasināt pat ar ļoti striktu regulējošo ietveru. Drozofilu melanogaster uh, imports ASV saskarās ar līdzīgām problēmām, taču uh, ASV atbildīgās varas iestādes ir sadarbojušās ar pētniekiem un pēdējo gadu laikā ir izveidota ļoti efektīva procedūra, tiek izmantotas eh, daudzkārt izmantojams licences, tāpat arī netiek uzlikta nekāda maksa, un vienkārši šis eh, nosūtītājs eh, pie sūtījuma pieliek klāt savas licences kopiju. Kopsavilkumā es, protams, ņemu vērā šos argumentus par to, ka uh, importētiem materiāliem ir jā, veids kontrols nevēlos nodarīt nekādu kaitējumu dzīvnieku vai cilvēku veselību Eiropas Savienībā. Taču šai procedūrai ir jābūt uh, tādai, kas darbojas, tāpat arī izmaksām ir jābūt proporcionālām. Vajadzētu ļaut uh, sadarboties ar pētnieku kopienu tā, lai uh, pētniekiem nerastos nekāds kaitējums. Un tāpat arī, lai nebūtu pārāk uh, strikti piemērošanas pasākumi dalību valstīs. Paldies! Jā, vielen, vielen dank. Lielas paldies Tagad eh, komisijas vārdā izteiksies Patricija Langhamēra. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Labdien. Jāsaka, ka jums pilnībā piekrītu. Importa kontrolas schēmai ir jābūt tādai, kas labi darbojas un kuru vajadzētu harmonizēt ar visām dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka Mēs eh, pat tiešām eh, jums jūtam līdzi un mēs jūs labi saprotam. Kopš mūsu pēdējās tikšanās reize šajā komitejā 13. gada decembrī šķiet, ka esam norganizējuši ļoti daudzus eh, informatīvus pasākumus dalību valstīs, lai skaidrotu, ko darīt ar šiem neharmonizētajiem dzīvniekiem. To sauc par neharmonizētiem dzīvniekiem, tāpēc, ka mēs nesam no komisijas puses noteikuši fiksētus importu nosacījumus. Esam vienkārši pateikuši, ka eh, šie dzīvnieki ir jānodod robežu kontrolas punktam veterinārām pārvaldēm. Esam noteikuši, ka robežu kontrolas punktā nav jāveic fiziskas pārbaudas, eh, nav jāpārbauda šo dzīvnieku veselība, nav arī jāveic konkrētas pārbaudas, lai konstatētu, vai uh, šie dzīvnieki var pārnēsāt lipīgas slimības. Gal galā šie dzīvnieki nāk no pētniecības laboratorijām un tie ir paredzēti pētniecības laboratorijām, taču šīs pārbaudas ir jāveic, lai pārliecinātos, vai šajos sūtījumos patiešām ir tieši drozofila melanogaster. Ir bijuši gadījumi, kad eh, tādi riskantāki dzīvnieki vai arī augi var eh, būt šādos sūtījumos. Tā mēs uzklausījām šādu informāciju no iepriekšējā logumraksta iesniedzēja. Tātad eh, sūtījumā var būt kaut kas cits, nevis tas, kas eh, norādīts uz sūtījuma. Mums ir jānodrošina, lai tiktu veiktas inspekcijas un lai tiktu pārbaudīts, vai sūtījumā ir patiešām tas, kas eh, tajā ir jābūt. Jūs norādījāt arī uz daudzām problēmām attiecībā uz eh, sūtījumiem eh, pa pastu. Esmu mazliet pārsteigta par to, ka šie dzīvnieki tiek sūtīti pa pastu. Mēs uzskatām, ka tie būtu jātransportē daudz ātrāk. Redzu, ka jūs kratāt galvu, bet varbūt mums vajadzētu par to apspriesties divpusēji. Mēs uh, labprāt strādātu pie tādas saskaņotākas importēšanas procedūras. Varbūt mēs varam sniegt jums palīdzību. Taču mēs zinām no mūsu importu kontroļu pārstāvjiem, ar kuriem esam apspriedušies eh, visās 28 dalību valstīs par šo dzīvnieku importu, tad, tad viņi mūs neinformēja, ka uh, ir bijuši kādi neseni problēma gadījumi. Tātad man ir jāsaka, ka mūsu pārstāvi mūs neinformēja, ka pastāv kādas problēmas. Viņi mums apgalvoja, ka viss ir kārtībā. Mēs esam arī viņiem izklāstījuši, ka ir jāveic pārbaudas šādiem dzīvnieku, dzīvniekiem, jo galu galā viņu dzīves ilgums nav pārāk garš. Tāpat arī ir jādomā par juridisko pamatu um, atbrīvojumiem šādām pārbaudēm dzīvniekiem. Mēs uh, pašlaik padomē apspriežamies par attiecīgajiem tiesību aktiem, taču man ir jāinformē jūs, ka pastāv atšķirīgi viedokļi attiecībā uz atbrīvojumiem, jo šķiet, ka daži kolēģi parlamentā neuzskata, ka nevajag veikt uh, pārbaudes eh, dzīviem dzīvniekiem. Bez tam eh, dzīvnieku veselības dokumentā, par kuru arī pašlaik tiek spriests eh, padomē un parlamentā, mēs esam paredzējuši atbrīvojumu importēšanas prasībām dzīvniekiem, kas ir paredzēts pētījumiem. Uh, taču mums ir jāsagaida sarunu rezultāts padomē un parlamentā. Mums ir arī jāsagaida, kamēr šie divi tiesību akti tiks pieņemti, pirms mēs eh, varēsim sniegt eh, vai gatavot eh, sekundāros tiesību aktus un jebkādus noteikumus. Jums ir jāsaprot, ka mums ir jānodrošina vispirms pamata tiesību akti, pirms mēs varēsim sniegt sekundāros pirms mēs sekundārajos tiesību aktos varēsim nodrošināt vienkāršāku pieeju. Bernd, bitte. Du hast das Wort. Nu, kolēģi Mārcā, jā, lūdzu, paldies, paldies. Nu, es esmu pateicīgs, ka varam te arī ar komisiju vēlreiz pārnāt šo jautājumu šodien. Vēl sacīja, ka tas, ko tikko dzirdēju no komisijas, ir nu, eh, varbūt nedaudz optimistiskāks izvērtējums nekā ir pēc, pēc tam es dzirdējis. Ņemot vērā tēmāt, ņemot vērā sabiedrisko interesi, kas ar šā lūguma rakstā, vai eh, Ne, nu, ir nepieciešama kaut kāda prastura, nu, kā nevajadzētu no tā izvairīties. Lai nebūtu ka vien kaut kādas platformas un spiedogas acīsim, ja? Kaut kāds, kāds uh, mārķējums varbūt varētu būt, kad ir skaidrs, ka lūk sūtījums ir tikai laboratorijām. Nu, un Eiropā ir strādā noteikumi nekā citēt pasaulē, pien, pienāk šie sūtījumi no citām pasaules laboratorijām. Nu, un es saprotu, ka vienam vienīgam organismam pat paredzēt izņēmumus ir grūtāk. Nu, piemēram, augļiem, piemēram, ja kas nav sabojāti, nekā, nekādu kaitēju neradīs un tā un viss. Es zinu, ka, nu, te ir runa ar, arī, arī par um, aprīkojumu un tā, bet jāstāsta, kādu Uh, drusafīlija melogastera um, labumu var dot arī pētījumiem visai pasaulē, un kādu tiešām progresu tālāk vajadzētu mums panākt. Tātad uh, attiecībā uz uh, dažādu slimību pētniecību. Un jāpātrina līdz ar to šī procedūra. Tātad, lai būtu mazāk šķēršu, lai, lai tātad, saturiski viss būtu vienkāršāk. Un, attiecīgi, lai būtu arī proporcionāls risinājums. Nu, nevajadzēja pieļaut, ka tātad sabojāja šī, šī prece, arī, protams, arī, arī transporta um, maršruti ir jāizvērtē varbūt reizēm. Arī apstākļi atšķirās uz vietām, ir lidots, kur tātad um, tā, tā, um, ne visi sūtījumi tiek rūpīgi pārbaudīti varbūt, ja? par ko attiecīgi zinātnieki baizē rokas, bet nu, arī tas, protams, nav adekvāts veids stāvoklis. Tā kā es um, priecātos, ka mēs ātri panāksim situācijas uzlabojumu šeit. Politiskais mēģis, ja mēs vispār varam runāt, politiskais mēģis tātad paaugstināt zinātnisko standārts, eh, sakmēt pētījums, un tas ir apsveicam lietas. Bet, um, protams, te vienā zemē laboratorijas vai universitātes saskaras ar problēmām. Uh, un spējas vairs pētījums un, un, un, un citiem savukārt nē, tad, nu, tad ir eh, arī runa par tādu akadēmisko konkurenci, kur, kas jāņem vērā, un, eh, nu, te vajadzētu pienlīdzīgas spēles noteikums kaut galā. Nu, te ir runa par iekšā tirgus atklātu funkcionēšanu. Nu, tā kā mums vajadzētu tiešām steidzams to reaģēt. Un mans padoms eh, lūguma raksta autoriem būtu tāds, ka Tagad mēs tad iedibināsim parlamentāru procedūru, bet vienlaikus klusētāji padomās arī par to, vai šiem te korifējiem tā sacīt, jā, nu, nu, balvas ieguvējiem, jā, ja, nevajadzētu savu vārdu paust, varbūt, ka varētu organizēt tiešām to, ka kādi augstrauc akadēmiķi, korifēji tā sacīt, ierastos šeit un, un tad tiktos ar politiķiem, ar frakciju pārstāvju um, vadītājiem varbūt nevienmēr būs vienkārši tikties, bet kādās dienām būtu labi, ja viņi atbraukt un stāja priekšā zinātniskos argumentus, un tad varbūt arī no politiskās puses būtu lielāka pretimnākšana. Mēs nedomājam, ka petīciju komitejā mums vajadzētu kaut kādu lielāku spiedienu izdarīt no mūsu komitejas puses. Man prieks par to, ko aprakstīja uh, lauksnesības komitejas vadītāja arī. Te ir un tikai par vienu organismu gala beigās. Es domāju, ka pašiem eh, zinātniekiem vajadzētu tā teikt piesas gāzes pedāli šajā jautājumā. Un nu, paldies. Vēlreiz došu vārdu lūguma raksta autoriem. Varbūt es pieskārties arī komisijas eh, iezīmētiem jautājumiem par tiesību aktiem un tā. Atvainojos, sakrunātājs no savas aizmirstu piebilst, piebilst vienu lietu. Nē, nu, tas eh, notiek ikdienas šajā pasākumā, notiek to nevajadzētu aizmirst. Wurde nicht versucht, eine Zusammenfassung. Oh. Bitte schön. Okay, nur zur Erwiderung äh, an Frau Langhammer. Äh, ich weiß. Paldies, reaģēšu uz jūsu sacīto. Ņemot vērā to, kas ir izskanējis no parlamentāšu puses, tā tālāk izglītība, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nu, es zinu, ka daži varbūt pārspēlē to, cik eh, tad, tad eh, bīstam ir tas apīlīja melakaņastē, bet nu īsti argumentam nav. Protams, mēs tam ieinteresē turpmākā sarība ar komisiju. Lai šo te kuriozo attieksmi, lūk, arī nu, tad mainītu. Sudībainu attieksmi. Satnājos ar Ligos Frankfurte. Eh? Jo nu, viņi saka arī, ka Hesens uh, apguvā tiesa ir uh, pieņems attiecīgu lēmumu, kā veterinārās kontrolas uh, jāveic ātri, jāveic vispār no nu, kontrolē formātu. Tā, tā, tā tiksē tikai tātad um, veselības stāvoklis ir apmēršs vai nav, vai dzīvnieku veseli, miruši vai kas tur, ja. Protams, eh, komisija par to neziņo. Komisija saka, ka viss ir kārtībā, bet, eh, kā es sacīju, esam gatavi iepazīstināt jūs ar mūsu rīcībā esošu informāciju arī. Un tad skatīsimies, kāds tad būs risinājums. Bet tagad kolēģiem vārds paldies. Es skaties komisijas atbildes loģiku tā īsti neizprat līdz kādam. Pat, ja pastāvēt šāds izņēmums. Nu, tā būtu jāapstiprina, ka importa um, paraugs šeit ir lūk šis īpatnis. Jūs sakāt, ka pat labam tas nav nepieciešams, bet praksē es domāju, ka lielākā problēma ir lūkāņi. Robežsardzes kontrolas punkti. Izveidot tā, lai varētu veikt uh, arī attiecīgas sanitārās kontrolas. Lielbritānijā, piemēram, viens uh, vien tātad eh, īpaņu vienu organismu eh, kontrolē vien eh, uz kontrol, kontrol punktiem atsevišķu apatūru neuzstādīs, jo robežstāvis skatās uz šo tādu tā visaptrošāk, tad tie kontrolēs vienīgs kontrolē viss, viss un mirs. Tā kā šeit rūpīgi atskatās, kāds ir regulatīvās procedūras, varbūt jāskatās, kā to dara Amerikā, varbūt ne visu mums vajadzēja kopēt no tā, ko viņi dara. Bet strādāju kopā ar viņiem, ar eh, pētniekiem, ar robežsargiem, ar, eh, ar eh, pārvadātājiem, lai tad atrastu veidu, kā nepārāk dārgi varētu šo mehānismu nodrošināt. Nu, tiešām dažus kanālus iedabināt, daži robežas tādas punktus, ar kuriem tātad tas varētu iet cauri, kur būtu attiecīgās licences, un kur būtu arī personāls, kas, var, kas ātrāk apstiprināt, ka jā, lūk, šajā paciņā ir tur zafilija melona nu, kasteru un nav problēmu uz priekšu. Dažādas procedūras, jā, kā piemēram ASV pa pastu to visu var sūtīt. Jā, par, es atcītu, universālā pasta organizācijas sabiedrība ir atzinusi, ka šos organismus var pārstāvēt pa pastu mērības ierobežojumiem. Paldies, komisija vēlreiz vārds, lūdzu. Vielleicht kann man das gleich hier klären und wir gehen alle gemeinsam etwas klüger aus dem Raum wieder hinaus. Nu, mēs pamazām, vēl vien dzīvāk sākam te diskutēt komisijā vārds. Paldies. par robežsardzes posteņu akreditāciju, apstiprināšanu. Nu, jums taisnība, mēs varētu, ja, ja runa par uh, dzīvnieku kontroli, tad nepieciešama akreditācija atļaujas, bet mūsu akreditācijas tēma ir ļoti elastīga patiesībā. Nu, tiek noteikts, vai uh, sākumā vai centrs tātad um, kontrolēs tikai kukaiņus vai, vai, vai uh, cits dzīvnieks, vai tur pārnešs, vai ko tur, un atkarībā no tā, protams, ir tur arī atšķirās aparatūra un izdevumi. Bet kurā ziņā dalība valstī ir jāizrāda gatavība pirmkārt sagatavot attiecīgo personālu, noteikt šos punktus un izglītot eh, pastāvīgi savus darbiniekus, lai tie būtu spējīgi galā ar saviem pienākumiem. Tā kā jautājums sākumā jāpieņem, lēmums jāpieņem attiecīgai dalību valstī, Un jānodrošina arī tas, ka parastie pētījumi, tātad sūtījumi, kas ir uz parasto pastu, arī iziet cauri attiecīgi um, šim konkrētiem robežu kontrolas punktiem. To, protams, uh, varētu izdarīt uh, pasts, bet pasts, protams, to varēs izdarīt tikai tādi, jā, būs attiecīgs mācījums, jo mācījums skaidrs redzams, ka lūk, te iekšā ir uh, dzīve kukaiņa, piemēram. Un ir, eh, esmu saskaušos, piemēram, ka tā nevienmēr nav, un, un tad, protams, šie un dzīvnieki vai kukai neiziet cauri mm, robežu sardzes centram, postēm. Un jūs jau atcaucāties, pareizi atcaucāties savā runā uz to, ka dzīviem dzīvniekiem vai, vai mm, kukaņiem par viņu pārsūtījumu būtu saulēcīgi jāinformē robežu sardzes punkts. Un tas, protams, nu tā uzreiz neatvieglo dzīvi robežu sargiem. Protams, ja viņi zinātu, ka lūk, šo lidmašīnu tur at, šie ko kā viņi atlidos, ja tur būs Fed, FedEx vai, vai um, DHL pasts vai kas tur, ja? Dažs jautājumi, ko jūs pieminējāt šie veselības certifikāti. Un citas problēmas uh, būtu, nu, mēs būtu varējuši izvairīties, jā. Ja? labāk būtu plānot uz sotījumu piegādi. Ja robežtāji būtu saulēcīgi informēti par to, ka lūk, nāk šī paciņa. Mums pieredzē līdz bijis tāda, ka eksploatētāji patiešo saulēcīgi sazinās ar attiecīgo dalību valsti, ar attiecīgo dalību valsts robežsardz, konkrēto robežsardz punktu, un nu, tad parasti nekā problēma arī nav. Nu, būtu dalību valstīm vajadzētu paharmonizēt savas kontrolas pātrināt kontroli gaitu, ja runājam par diviem kukaiņiem, divu kukaiņu pārsūtījumiem. Nu, varbūt mēs līdzi varētu arī rekomendēt jūsu klientus, jūsu avotus, varbūt nu, labāk paplānot, jā, ja, savus uh, sūtījumus, ceļojumus, tā teikt, jā, ja, lai no abām pusēm tiktu piestrādāt un uh, kopienas spēkiem šīs sistēmas labot. Paldies. Gut, vielen Dank. Äh, die Nebenbemerkung. Nu, paldies, ja nu vajadzētu uzmanīties, lai pārliek nesēršīt lietas arī. Nu, nu, tad, tad mums nevētos, lai šī padarīšana kļūtu vēl sarežģītāka. Regulātas viss noteikti un tā. Un, līdz ar to būtu arī finansiāla atbildība. Nu, es saprotu, ka drosofiliem un gastēm nav harmonizētas uga tā sacīt, jā, ja? tad kā izņēmums, bet, nu, katrā ziņā palunā tiks runāts par iespējamo tiesisko pamatu šādiem izņēmumiem. Nu, komisija nemaz nav tik tālu no jums šeit, jā. Ja? Pārmetams, vēl darbiņš gan jāpaveic. Kolēģiem Vīlanderim sacīšu petīciju, lūgumu rakstu laiku atklāts, atvērts, skatīsimies, kā ir tālāk. Envija komiteju informēsim, kādā stadijā ir šīs diskusijas un kāda ir šo tiesisko pamatu. Un treškārt, vēstulē ierakstīsim, lai lūk, Envija sazinās arī lūguma raksta autoriem un iesaistīsim diskusijā. Ir svarīgi, lai jūs savu skatījumu uz lietām attiecīgi arī paskaidrot atbildīgās komitejas uh, pārstāvjiem, viņi tiks paslēgts rotīm. Jā, nu, līdzīgi kā iepriekšā gadījumā kaitēkļi un kas tur kukaiņi un viss no tā baidās, protams, pat nevajadzētu, un tāpēc tas ir nepareizs secinājums, mums ir svarīgi, lai mēs pie zinātnisku un jūs kā zinātnieki arī attiecīgā komitejā varētu arī visu to izklāstīt, lai parunātu par šo tiesisko pamatu, ko komisija pieminēja tā. Tātad vērsīsim attiecīgās komitejas uzmanību uz šo lūgumu rakstu, tas paliks atvērts, un skatīsimies, kā šī problēma attīstīsies tālāk. Un, ko Vila kungs sacīties, ir svarīgi arī. Tātad jāuzmanās, lai šis te jūsu kukainis netiktu sajaukts nelaimīgā vīzē ar kādiem citiem kaitēņiem. Nav nu, nekāda joka galvā, es saprotu, ka jums ir tā, tā šī svarīga problēma. Ja? Tad tā darām, ja? Nu, esam sasnieguši sanāksmes veiksmi, līdz ar to paldies arī sekretārātam. Nu, tas ir tāds liels sasniegums šajā komitejā. Pirms laika beidzam sanāksmi, nu, ziniet, to jau kaut kur vajadzētu ierakstīt tagad, ja kaut kur uz godu dēļ likt vai kā. Nu, paldies sekretārātam, tiešām, ka to palīdzējāt. Paldies par teicamo darbu. Un, bet es esmu iedzīgi izmantojuši šo laiku un lai jums labs vakars. Paldies!